Ladies and gentlemen, Dāmas un kungi. Damen un Tātad, dāmas un kungi. Es vēlos visus tos, kas jau ir ieradušies šajā telpā atkal, sveikt jūs visus mūsu pēcpusdienas sanāksmē, otrajā daļā. Arī Džonsona kungs pēcpusdienā vēl ir kopā ar mums. Un tātad tagad mēs runāsim par Eiropas parlamentu starptautiskajās organizācijās un daudz nacionālajos fórumos par šo tēmu, un pirmai došu vārdu Bakajānis kundzei. Viņa ir no Grieķijas parlamenta, no parlamentārās delegācijas. Viņa ir arī Eiropas padomē strādājusi un bijusi ārlietu ministri Un tātad pa labi no manis sēž Vitāls Marēnas kungs, viņš ir Eiropas parlamenta startautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs, paldies, ka esat šeit. Tālāk sveicu arī Papovski kundze, kurš ir ģenerāla sekretāra vietnieks šim te ārējā attiecību dienestam un Janu Voters kungu, kurš ir profesors starptautiskajās tiesībās un starptautisko organizāciju jautājumos Lēvenes universitāte. Un tātad paldies par šo ielūgumu, un es domāju, ka mēs sāksim dodot vārdu Baka Jānis kundzei, lai viņi mūs iepazīstinātu ar šo jautājumu. Lielas paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, darbie kolēģi. Vispirms es gribētu pateikties par šo uzaicinājumu. Un paldies par doto iespēju uzrunāt tik ļoti cienījamu auditoriju. Pat pēc pusdienām man ļoti priecē jūsu kuplās rindas. Priekšsēdētāji, pusdienas bija vienkārši lielisks, kā arī Broka kungs teica ļoti interesantu runu. Arī es esmu sagatavojusi runu, e, tomēr es centīšos uzreiz dot atbildes uz jautājumiem, kas, manuprāt, jau tika uzdot un šeit izskatnēja. E, kolēģi, e, mēs visi zinām, ka šobrīd mēs izējam vai ejam cauri tādai ļoti lielai Eiropas krīzei. Šķiet, ka tā ir tāda ļoti dziļa krīze. Un nu, cilvēki uzdod jautājumu, ko mēs varam darīt šeit kā parlamentārieši? Ko mēs varam darīt, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, ko uzdod mums tauta? Un es domāju, ka vien, viena no tādām lietām, kur mēs nevaram īsti dot atbildi, ir Eiropa Eiropas eh, Savienības lēmumu pieņemšanas process, kas ir ļoti attālināts no tautas. Un šodien es ņemšu piemēru Grieķiju. Grieķija arī ļoti liela krīze ir jau piektais gads, kad ir ekonomiskais kritums 60% jauniešu bezdarbs, 25% ir IKP kritums cilvēki ir zaudējuši apmēram 35% no saviem ienākumiem. Grieķijas iedzīvotāji šobrīd ir ļoti grūtā situācijā. Viņi bija izjutuši Eiropas Savienības solidāro atbalstu, solidaritāti. Eiropas Savienība palīdzēja uh, Eiropas Savienība mūs atbalstīja grūtā brīdī, bet galu galā radās tāda kā plaisa. Plaisa starp to, kā Grieķija uztvēra vai redzēja šo situāciju, un otras puses tā, tas skatījums no Eiropas parlamenta puses. Es šeit nerunāju par mēdīju attieksmi Grieķija tika apsūdzēta par to, ka mēs esam slinki, ka mēs esam ģimenes melnā avs, ka gribam, lai kāds cits par mums maksā. Nē, ne par to es gribu runāt par kaut ko ļoti nopietnu. Nu, tas ir pavisam sādāk šī uztveres starpība. No vienas puses Grieķija izjūtas par to, kāda ir šī situācija, un mūsu partneri Eiropas Savienība no otras puses un viņa viedoklis. Uh, ko mēs varētu darīt, lai labāk izprast viens otru, ko varētu darīt, lai cilvēki mūsu sabiedrībās, mūsu valstīs saprastu un zinātu to, kādas tad ir problēmas mūsu valstīs. Es domāju, ka šajā ziņā ir nepieciešami nacionālie parlamenti daudz vairāk nekā tie tiek izmantoti šodien. Es zinu, ka Eiropas parlamentam ir dots svarīgs uzdevums. Es zinu, ka Eiropas deputāti tieši vēlēti un es zinu, ka. Viņi arī diskutē par ļoti daudziem un arī ļoti komplektu komplicētiem jautājumiem, bet tomēr es eh, arī saprotu, ka nacionālajie parlamenti jūt, ka tie tiek pilnībā ignorēti lēmumu pieņemšanas procesā. Jāatzīst, ka mūsu valsts parlaments pēdējos trijos gados jūta, eh, ka mēs esam tikai tāds kā balsošanas mašīnas. No mums tika prasīts tikai balsot. Mums ir jābalso par likumdošanu, kas mums tiek uzspiesta šo likumdošanu mums uzspiež tie cilvēki, kas ir aizdevuši mums naudu. Neviens mums neko nevaicāja, nekonsultējās, mūsu domas netika ņemtas vērā. Lūk, tā ir tāda lielākā problēma. Es tiešām uzskatu, ka, ja Grieķijas Nacionālo parlamentu tiešām ņemtu vērā, tad ļoti daudz kļūdas, kas tika pieļautas reformu procesā, uh, arī trojku lemšanā nebūtu notikušas. Īsumā sakot, es uzskatu, ka nacionālajiem parlamentiem ir jāieņem redzamāka loma vai vieta pirmajā rindā. Kā mēs to varam izdarīt? Vispirms mums ir jāiesaistās vairāk lēmumu pieņemšanas procesā. Nacionālajā parlamenti nav iesaistīti pietiekam šajos procesos ir nacionālie parlamenti, un viņi ir demokrātiski un leģitīmi. Un jāiesaistās vairāk. Otra lieta - mums ir labāk jāsaprot citu valstu publiskais viedoklis. Un, lai saprastu publisko viedoklī citā valstī, arī ir valstu parlamentiem jāsadarbojās ciešāk. lai sadarbība būtu daudz ciešāka un Nacionālo parlamentu integrācija Eiropas mehānismā ir jānodrošina veiksmīgāk un labāk nekā tas notiek šodien. Es zinu, ka šeit ir ļoti daudz idejas. Es zinu, ka ir cilvēki, kas ir daudz lielāki eksperti šajās lietās, un tie jau ir izteikušies. Es zinu par jaunām idejām, par jaunām parlamentārajām savienībām, bet, manuprāt, kas ir patiešām nepieciešams, ir nepieciešama daudz ciešāka sadarbība starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas struktūrām, un tas ir jādara ikdienas darbā. Un to var izdarīt, ja tiek realizēta tā ideja, vai Nacionālo likumdevēju komitejas veidošana. Zalevskas kundze jau to izcēla. Šajā komitejā būtu Nacionālo parlamenta deputāti un šī jaunā struktūra varētu arī būt tā kā tāds starpnieks starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas Savienību. Dārgie kolēģi, mums priekšā ir ļoti grūtas vēlēšanas. Es nedomāju, ka mēs esam unikāli savā Grieķijas situācijā. Grūtības ir sagaidāmas visās valstīs. Mums ir eiroskepticisms, kas pieaug, un vēl ir cilvēki, kas netic Eiropas institūcijām. Tad vēl ir citi cilvēki, kas uzskata Eiropas Savienību par pašsaprotamu lietu, un mēs 55 pēdējos gadus arī esam darījuši kaut ko pilnīgi pašsaprotamu, tas nāca pats par sevi, un mēs uzskatām, ka šīs vēlēšanas būtu jāveda mums, jānāk no mums būtu šīm vēlēšanām, jāsūta Eiropas vēstījums. Uh, Mēs nevaram atbildēt uz mūsu iedzīvotāju jautājumiem, nesaprotot viņus. Mums ir jāsaprot, kādas ir viņu gribas, un viņi grib daudz vairāk iesaistīties Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā. Mums ir jāatrod veids, kā nodrošināt viņiem šo iespēju. Paldies! Thank you. Paldies! Un nākamais runātājs ir Vitāls Morēras kungs, Eiropas parlamenta starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs. Labdien! Un sveicu šajā sesijā. Es esmu starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Eiropas parlamentā un īsi runāšu par parlamenta lomu un arī par Nacionālo parlamenta lomu tirzniecības globalizācijas jomā. Īsumā es gribētu pateikt, ka tirzniecība ir viens no globalizācijas pīlāriem. Šeit ir daudz vairāk tirzniecības nolīgumu šajā jomā nekā citur. Ir pasaules tirzniecības organizācija, kas ir ļoti tāds attīstīts starptautiskās pārvaldības orgāns arī globalizētās pārvaldības struktūra. Un es gribētu iesākt ar sēkojošu. E, vispirms kaut kas tāds, kas es ceru jūs nepārteiks. Johnson kungs, kas uzstājās šorīt no rīta, teica ko tādu, ko es pilnībā atbalstu. Viņš saka, ka parlamenta iesaistīšanās globalizācijā sākās mājas valstīs. Un ļoti bieži parlamenti vienkārši paraksta un apzīmo kaut kāds nolīgums, un parlaments netiek iesaistīts. Tas būtu jāizmaina. Un, ja jūs gribat, lai būtu globalizācija, mums ir jāmaina šī pieeja. Mums arī ir jāmaina starp nacionālo parlamentu piedalīšanās starptautiskajās lietās. Starptautiskās lietas tās nav tikai ārlietas. Uh, Tur ir arī klimats, transports, izniecība un tā tālāk. Katra sadaļa nacionālā jomā ir ar ārējo dimensiju. Un, ja nacionālie parlamenti grib iesaistīties, tad tas viņiem būtu jādara kopā ar izpildu varu, jāsadarbojās ar starptautiskām organizācijām un jāpiedalās starptautiskās sarunās. Es īsumā gribētu pastāstīt, ko tad mēs darīsim tālāk. Kāda tad ir ārējā tirdzniecības politika Eiropas Savienībā? Tad, kad um, Eiropas komisija uzsāka kaut kādu jaunu procesu vai jaunu tirsniecības līgumu, mums ir jālem kopā, iesaistot arī parlamentu. Uh, parasti ir tā, ka komisija ierodas padomē un prasa mandātu sarunvešanai. Un tad, kad sākas sarunas, transatlantiskā tirdzniecības investīcijas līguma TTIP gadījumā mēs eh, sākām sadarboties ciešāk ar komisiju, un mēs pieprasījām no komisijas noturēt divas sanāksmes, viena sanāksme pirms katra sarunu kārtas, un otra sanāksme pēc sarunu kārtas notikšanas, lai mēs zinātu, ko komisija grasās teikt sarunās, un pēc tam, kāds ir rezultāts, kas ir panākt šajā sarunās. Un vēl mums ir daudz semināru grupas, uzklausīšanas, eh, komisijas pārstāvji ierodas parlamentā, un šeit nav neviens tāds solis visā šajā procesā, kuru, ko parlaments nebūtu pārbaudījis un izkontrolējis. Šeit es gribētu pasvītrot tikai to, ko teica Džonsons šorīt no rīta, ja mēs tiešām gribam aktīvi strādāt globalizācijas jomā, mums ir jāsāk pie sevīm, savās um, mājās, mums ir jāuzsāk kaut kāda procedūra ar savu izpildvaru, arī tāpat kā mēs rīkojamies ar komisiju. Šeit uh, un līdz ar to nacionālie parlamenti varētu iesaistīties arī citās jomās. Jā, starp citu, tirzniecība tā nav vienīgā Eiropas Savienības um, kompetence, bet šajā ziņā izpilda um, struktūras nav vienīgās lemušās. Vēl dažos vārdos gribētu pastāstīt par starpparlamentārajām struktūrām vai organizācijām. Tādas arī mums ir daudz. Uh, Ja mēs gribam kaut ko darīt, kaut ko uzsākt, mums ir jāstrādā kopā ar starpvaldību organizācijām vai struktūrām. Tad tur ir Nacionāla valstu un šī parlamenta pārstāvja un nedrīkst to jaukt kopā ar uh, transnacionāliem parlamentiem, tā kā šis parlaments, tas ir kaut kas cits, pavisam cita parlamentu kategorija. Mēs piedalāmies kā ierasts Eh, parlamentārajā globalizācijā. Un tad, kad eh, tas eh, attiec uz intra Eiropas Savienības piedalīšanos, tad šeit mēs varētu varbūt izšķirt trīs tādas starpparlamentārās struktūras. Vispirms intraparlamentārā savienības un asociācijas kas nodarbojas ar sadarbību kā tādu. Tas ir lūk arī šī IPU organizācija. Šī ir tāda eh, savienība asociācija, kas ir viscenākā, bet bez tam ir arī reģionālās eh, starpparlamentārās asociācijas vai organizācijas. Dažas strādā pēc Francijas, eh, tas ir valoda principi, kā vien frankofona, vai arī kādi citi principi varētu būt šādām savienībām. Tālāk otrā kategorija ir īpašo līgumu izveido izveidotas starpparlamentārās struktūras priekš noteiktiem līgumiem. Tātad izveidotas, lai pārbaudītu kaut kādu konkrētu līgumu, kā tas darbojas. Tā kā Eiropas Savienība ir noslēgusi ļoti daudz dažādas sabiedriskus nolīgumus, tad ir četras starpparlamentārās organizācijas, kas, kur ietilpst attiecīgo pušu pārstāvji tirsniecības jomā. Es gribu gribētu pieminēt Kariforum parlamentāro komiteju. E, tur ietilps Karību jūras valstis AKK reģionā, kas ietilps, un mums ir tirsniecības nolīgums. Un tad viens no jauninājumiem šajā līgumā ir starpparlamentārās komitejas izveidošana, kur ietilps šis parlaments. Tālāk viss Karību basēnu valstu parlamentu pārstāvji jo arī viņi ir šīs starptautiskā nolīguma parakstītāja puses. Un šajā starpparlamentārajā organizācijā tiek kontrolēta starptautiskā nolīguma izpilde. Bet, diemžēl, šis ir tāds ārkārtas gadījums, jo ir arī daudz citi ekonomiskās partnerības nolīgumi, bet tur šādas struktūras nav izveidotas. Piemēram, līdzīgs ekonomiskās partnerības e, nolīgums ir ar Rietumāfrikas reģionu valstīm, bet e, tur šī komiteja nav izveidota, laikam komisija ir mainījusi kursu un vairs nepieturas pie šīs idejas veidot atsevišķu starpparlamentāro organizāciju, kas sekos e, no sarunam. Un visbeidzot ir starpparlamentārās organizācijas, kas funkcionē kā tāds starptautiskā asamblejas, eh, starptautiskā organizācija paspārnē. Tad šeit ir vesela kaut kāda starptautiskā organizācija, un tur ir vesela arī apakšorganizācijas un arī starpparlamentārās. Un viens no senākajiem tādiem veidojumiem ir parlamentārās asamblejas, kas strādā pie Eiropas padoms. Un tur, tur piedalās Nacionālajā parlamentā, un šis parlaments ir novērotājs statusā. Tirzniecības jomā ir vēl viens piemērs, un šeit es gribētu arī pastāstīt sīkāk um, par šo gadījumu ir starptautiskās PTO organizācijas. 97. gadā ir nolīgums, un tur ir uh, līdz ar to izveidota Pasaules tirniecības organizācija, un tad šajā struktūrā darbojas arī starpparlamentārās asamblējas. PTO ir ļoti spēcīgas lemšanas pilnvaras. Tas tiek ņemts no nacionāliem parlamentiem, arī no šī parlamenta, tomēr neraugoties uz šo ārkārtīgi spēcīgo lomu kas ir pasaules tirsniecības organizācijā, kas strādā ne tikai tirsnieciskiem nolīgumiem, bet arī likumdošanas priekšlikumiem. Tad pilnvars ļoti plašas. tad ir nepieciešama arī parlamentārā puse pie PTO, un tāpēc šis parlaments un IPU izlēma, ka jau pašos pirmsākumos būtu ļoti liedrīgi pievienot kaut vai neoficiālo interparlamentāro tādu mm, aspektu pie Pasaules tirzniecības organizācijas. Kā jau teica Johnson kungs, tas ir ļoti tāds veiksmīgs solis. Mums paveikt, izdevās izveidot ne tikai tādu pastāvīgu organizāciju, tādu kopīgu struktūru starp šo parlamentu un īpu. Šajā organizācijā notiek arī gada konferences un ir arī vadošā komiteja, kas ir, kas arī sanāk kopā divreiz gadā. Tur ir divi līdzpriekšsēdētājs, esmu priekšsēdētājs no EP e puses un tad vēl no IP IPU puses ir otrs līdz priekšsēdētājs. Mēs lemjam par darba kārtību, un um, šie, šī sanāksmes nonā, uh, notiek vai nu Ženevā vai Briselē. Un teikšu, ka Mēs uzaicinājām arī PTO vadītāju, kas uzstājās ne tikai manā starptautiskās tirdzniecības komitejā, bet arī uh, PTO vadošajā stīringa komitejā. Bet, nu, tā darbojas šī struktūra, bet no sākuma mums bija arī tāda opozīcija, ne tikai no jaunatīstības valstu puses, bet arī no ASV, tad, mm, jo viņas negribēja pievienot šo starpparlamentāro dimensiju pie PTO, tā tas neesot paredzēts uh, līgumos bet mēs uzskatījām, ka tas ir ļoti liederīgi, jo arī parlamentam ir tiesības spriest par tīzniecības uh, no lietām. Un tas ir ļoti būtisks sasniegums. Un pēdējos desmit gadus mēs centāmies ne tikai veidot tādu prognozējumu un konsultatīvu orgānu, kas darbotos pie PTO, bet arī mēs gribējām izdarīt tā, lai mēs tiktu atzīti Pasaules tirdzniecības organizācija. Eh, tagad mēs tiekamies eh, PTO Ženēvas ēkās. Agrāk tas vispār nebija iedomams pirms desmit gadiem, bet tagad mēs esam ļoti pateicīgi Paskalam Amī. DGPTO priekšsēdētājiem, kā arī uh, var, esošajam Brazīlijas vadītājam pie attiecīgā PTO veidojuma. Nu, tad tur nebija starpparlamentārās dimensijas no sākuma, bet tagad ir. Un tas uh, funkcionē kā tāds pāraugs, kas ļauj veidot šo parlamentāro dimensiju arī pie citām globālajām organizācijām, kā piemēram pie ANO vai pie ILO, starptautiskās darba organizācijas vai starptautiskā valodas fonda. Uh, nobeigumā teikšu savus pēdējos vārdus. Vispirms es gribētu pasvītrot, ka ja mēs tiešām gribam nopietni strādāt ar un, un dot kaut kādu ieguldījumu globalizācijā, mums ir jāsāk pie sevīm savās valstīs, mums ir jāmaina kardināli nacionālo parlamentu pieeju starptautisko jautājumu risinājumā, strādājot savu izpildvaru, tad vēl mums ir jāiesaistās starptautiskajās sarunās un jāsasauc ir sanāksmes pirms samitiem un arī pēc sarunām. Un tā mēs arī darbojamies šeit starptautiski starptautiskās tirzniecības jomā, un šis parlaments varētu rādīt labu piemēru, ko varētu arī atkārtot citi. Otrais secinājums - darbošanās globālā līmenī. Mums ir jāizmanto mūsu iespējas un mūsu ietekme no šī parlamenta puses eh, tas, ka pie globālām organizācijām nav pa parlamentārās eh, apakšstruktūras, eh, piemēram, pie darba, organ starptautiskās darba organizācijas tāds nav. Tas, tam nevajadzētu būt par šķērsli, kāpēc mēs nevarētu radīt šādas struktūras pie starptautiskām organizācijām. Paldies! Thank you very much, Mr. President. Lielas paldies, priekšādātāji. Es iesākumā gribētu pāris vārdus teikt par parlamentāro dimensiju ārpolitikā, pirms es pievērsīšos konkrētajiem institucionālajiem aspektiem kā tas norādīts šī, šo, šī debašu paneļa nosaukumā, Eiropas ārlietu politika, protams, ir balstīta uz vērtībām un tiesībām. Un tas ir tas pats pamatprincips, kas jāatminas arī nacionālajiem parlamentiem, tas aktuāli gan tur, gan arī Eiropas parlamentā. Tā tad ir zināms aptvērums, kas piedāvā konstruktīvi iesaistīties darbībā. Jo komisija un ārējās darbības dienas ir izpilda vara. Mēs, protams, pilnībā saprotam, ka parlamentam ir šeit kontrols tiesības Mēs tāpat laikā uzskatām, ka pastāv arī plašas iespējas īstenot sadarbību. Nu, labākais piemērs varbūt ir šī parlamentārā diplomātija, kas pilnīgi noteikti darbojas un kas darbojas pārnacionālā un nacionālā līmenī. Parlamentam ir iespējas aizstāvēt vērtības, kas jau tika minētas cilvēka tiesības visplašākajā izpratnē, un ļoti daudzos gadījumos šodien uh, ir tā, ka parlamentiem ir daudz vairāk brīvības un manevrēšanas iespējas nekā varbūt konkrētām valdībām vai kādiem citiem sarunu vedējiem. Un tāpēc parlamenti var ļoti liederīgā kārtā papildināt rīcību, ko, piemēram, īsteno Nacionālajai diplomātijas dienesti vai kaut kādi e, dienesti, lūk, augstā pārstāve Eiropas Savienības gadījumā. Skatoties uz Eiropas parlamentu, redzam, ka Te ir ļoti daudz uzkrājusies zināšana, uzkrājušās zināšanas par ārlietu politiku, un e, mēs veicām te nelielu tādu faktu apkopošanu. Mēs e, esam konstatējuši, ka lūk, ir vismaz desmit bijušie premjeri, vismaz desmit bijušie ārlietu ministri šai parlament, šī parlamenta deputāta skaitā. Tas nozīmē, ka lūk, šeit varam ļoti labi izmantot viņu pieredzi. Bet ko tad nozīmē parlamentārā diplomātija? Nu, ļaujiet man kaut vai dot jums piemēru, kas acīm redzot visiem šobrīd arī ir prātā, un tā ir Ukraina. Mēs ļoti labi zinām, mēs esam taču sekojuši līdz visam šim vidutāju sarunu vešanas procesam, ko izno priekšādātājs Koks ar Kvašņevski. Un tas tika izveidots tieši tāpēc, ka Eiropas parlaments deva savu ieguldījumu, jo tieši Eiropas parlamentam šeit ir ļoti labas attiecības. Gan šobrīd nav tik aktīvas, kā tas varbūt bija iepriekš, bet katrā ziņā uh, Mēs ļoti labi saprotam un pieņemam to, ka viņiem ir sava zinām neatkarība, jā, mēs nevēlamies iestekmēt to, kā viņi īsteno uh, procesu, bet mēs esam ļoti cieši sadarbojušies ar viņiem. Uh, un līdz ar to mūsu misija ir bijuši ļoti vērtīgi arī skatoties, piemēram, no augstās pārstāvis skatu punkta. Mēs esam atbalstījuši viņu visiem iespējamiem līdzekļiem, tostarp arī nosūtot delegāciju uz vietas. parlamenti var ļoti labi dalīties pieredzē par dažāda veida institucionāliem aspektiem. Un te, piemēram, es domāju tagad par Arābu pavasara valstīm Ziemeļāfrikā. Daudzos gadījumos šīm valstīm nācās no pilnīgi no, nu, no nulles sākt veidot parlamentāro demokrātiju. Uh, Un, nu, šeit gan Eiropas parlamentiem, gan nacionālajiem parlamentiem bija sava loma spēlējumi. Viņi varēja padalīties ar pieredzi, ar informāciju, kā veidot parlamentārās kontrolas sistēmu, kā panākt to, ka, lūk, izpildu var atbilstīgi darbojas, tiek kontrolēt. Nu, kaut vai Tunisijas gadījumā skatīsimies ļoti labs piemērs tam, kā mūsu centieni vainagojušies panākumiem. Un visbeidzot, kas nav maz nozīmīgi, protams, arī parlamentiem ir liela loma uh, eh, vēlēšanu novērošanas misijās. Tas ir ļoti svarīgs ārpolitikas instruments, manuprāt. Mums ir ļoti labi izveidota metodoloģija, nu, un tādējādi visas ES vēlēšanu novērošanu misijas vada kāds šī parlamenta deputāts. Tas savukārt piešķir viņiem, zinām, neatkarību, objektivitāti un arī leģitimitāti tās valsts acīs, kurā šī vēlēšana misija darbojas. Negribu tagad iedziļināties starptautiskajās parlamentārajās dimensijās, par to ļoti labi jau runājam Rērs kungs, bet ja mēs runājam par kaimiņu attiecībām, tad gribu vēl uzsvērt, ka arī mums šeit ir divas struktūras, ir interparlamentāras struktūras, kas nodarbojas ar kaimiņu attiecībām un kaimiņu valstīm, gan dienvidos, gan austrumos, tad DEMPA, Eiropas vidusjūras parlamentāra asambleja un parlamentārā asambleja austrumu partnerības valstīm, jeb Euronest. Parlamentārā diplomātija ir ļoti liederīga, bet, nu, jāsaka, arī ierobežota, jo tur ir ļoti daudz spēlētāju, tik daudz spēlētāju, Nacionālajā parlamentā, ES parlaments, visveid diplomātijas dienestu un tā tālāk, un vēl arī mēs paši. Beigu beigās galvenais izaicinājums ir atbilstīgi īstenot koordinācijas darbu. Mēs, protams, atzīstam, ka parlamenti ir neatkarīgi un. Uh, viņas nedrīkst nekādā veidā ietekmēt kaut kāda veida spiediens, piemēram, no izpildvaras, bet ir eh, tāpat laikā labi, nu, salīdzināt varbūt to, ko grasāmies teikt par to galveno saturisko. No savas pieredzes skatoties, ko es dzirdēju no šī parlamenta priekšādētāja Buzika sava laikā, viņš arī nodarbojas ar parlamentāro diplomātiju, kad viņš devās uz Ķīnu, uz ASV, piemēram, vai Ziemeļāfriku, cilvēki viņā klausījās un viņu uztvēra kā Eiropas balsi, un daudzās valstīs cilvēki nesaskata atšķirības starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Viņi saka, Eiropa runā. Un to ļoti svarīgi atcerēties. Ir ļoti svarīgi nosūtīt vienu vienotu vēstījumu. Koordinētā, saskaņotā veidā. Tāpat arī svarīgi izmantot mūsu kolēģi zināšanas uz vietas, nu, piemēram, lūk, te es runāju par ES delegāciju darbu ārvalstīs. Tālāk konkrētāk par parlamentāro dimensiju un kopējo drošības un ārpolitiku. Nu, tā te ir jūtama salīdzinoši jaunas nianses, lūk, piemēram, lūk, šī starpparlamentārā konferences par kātpu un gdapu respektīvi drošības un aizsardzības politiku un drošības un ārpolitiku. Tā ir konference, kurā darbojas lūk arī visas ārlietu komitejas un tad attiecīgi arī aizsardzības komitejas attiecīgi. Tas viss tika apvienots un lūk savietots vienā starpparlamentārajā konferencē, kur tagad lūk ies, darbojas gan parlamentārieši no dalību valstīm, gan Eiropas parlamenta. Tā ir relatīvi, relatīvi jauna struktūra, bet domāju, ka tādējādi ejam pareizajā virzienā augstā pārstāve. Uh, E, par šo darbu ļoti interesējas un ir bijusi klāt visās sanāksmēs, kas tikušas organizētas līdz šim kopš šīs struktūras izveidošanas. Zinu, ka šai konferencei nav nekādas oficiālas kontrolas tiesības un uzraudzības tiesības, bet, bet katrā ziņā nu, mūsu darbu viņu lēmumu ietekmē. Un tas ir ļoti labi, tas ir pareizi. Tur ir klāt no nu, augstāka līmeņa pārstāvi no mūsu dienestiem, ne tikai augstā pārstāvi, bet arī citi augsts stāvoši ierēģi, kas eh, līdz ar to smeļas idejas tālākās darba kārtības noteikšanai un, piemēram, arī runā par iespējām uzaicināt attiecīgi eh, kādu misiju pārstāvis eh, šajā konferencē. Un es varu tikai tālāk turpināt mudināt šādu darbību izvērst. Es domāju, ka Panākumi ir bijuši lieliski arī Rietuma Eiropas Savienības parlamentārajā asamblēja, kas pirms diviem gadiem beidz savus pastāvēšanu. Eiropas un Nacionālajie parlamenti spēlē ļoti būtisku lomu kontrolē un uzraudzībā, un tāpat laikā arī daudz ko varam gūt no ciešas sadarbības eh, kopējos ārpolitikas jautājumos. To nevar noliegt. Paldies! but not least before we are starting. Paldies. Pirms mēs tālāk sākam diskusijas. Gribu vēl dot vārdu Janam Bauteram. Paldies, priekšādātāji. Godātie deputāti, dāmas un kungi starptautiskās organizācijas un globālās pārvaldes mehānismi arvien vairāk un arvien tiešāk ietekmē pilsoņu dzīves, lai kur viņi nedzīvotu. Un tas ir tāds pamatfakts, kā rezultātā ir nepieciešama pilsoņu pārstāvēšana šajās demokrātiskajās struktūrās. Mēs visi labi zinām, ka starptautiskās organizācijas un fórumi ir tie līmeņi, kuros norisinās pārvaldības. Šīs organizācijas un fórumi nereti kalpo par tādu kā paš, paši sevi pilnvarojošu struktūru, jeb e, klubiņiem, un tur notiek tāda cīņa par varu daudzpusējos apstākļos. Daudzpusējība, protams, savā ziņā ir ļoti tuvs termins Eiropas Savienībai, un tas pat ir ierakstīts mūsu gēnos, ja, nu, piemēram, kaut vai domājam par Eiropas Savienības līgumu 21. pantu. Uh, bet daudzpusējība gan varbūt ir ļoti skaists vārds, un ar to nereti tiek apzīmēts starptautiskajā politikā, nu tāds uh, klubiņš, kurā notiek cīņa kur pārsvarā spēcīgās valstis tieks ar citām spēcīgajām valstīm un reizēm pat pieņem eh, nu, kaut kādus tādus lēmumus, izmantojot veto tiesības un tādējādi nosakot dominējošu eh, interesi. Parlamentārā dimensija šādos starptautiskos ir īpaši globālos, eh, šādās struktūrās ir pavisam neliela. Atsevišķas starptautiskās organizācijas ir labi izveidojuši parlamentārās asamblēs, nu, piemēram, tas attiec uz reģionālo līmeni, tas to notiek atcauc, piemēram, Eiropas padome, EDSO un tā tālāk un tā joprojām. Bet pat šajos gadījumos kompetences, kas tiek piešķirtas šīm attiecīgajām parlamentārajām asamblējām, nav visvienlīdzīgas ar pārējām eh, struktūrām. Un eh, viņu viņu un, un te es jums varu var piedāvāt tādu pie, pielikumu manam dokumentam, kur tiek teikts, kas tad, ko tad dara šīs parlamentārās asamblēs, kādas ir to funkcijas. Nu, lūk, šorīt tikko, lūk, e, nu, kā jau ģenerāls sekretārs teica, IPO šajā gadījumā ir tāda diezgan unikāla demokrātijas izpausme parlamenta tīklos starptautiskā dimensijā. Bet tāpat laikā IPO nav oficiāli saistīta un tā nav kādas citas institūcijas daļas, kas būtu, nu, sasaistīta ar kaut kādu starptautisku organizāciju. Es nesaku, ka tā tam vajadzētu būt, nē, bet varbūt par to vajadzētu nedaudz pārdomāt, jo patiešām tie ir globāli. Mēs labi zinām, ka nav tādas reālas starpvaldību organizācijas, kurai būtu atbilstīga, iestrādāta, ieintegrēta parlamentāra asambleja ANO, lai arī tā varbūt sadarbojas ar IPU, tomēr šobrīd uh, E, neietver šeit nekādu parlamentārās sadarbības dimensiju. Kā jau tik iepriekš teicu, to teica jau Lainens, pastāv, protams, virzību uz to, ka varētu izmantot ANO parlamentāro asambleju, bet, nu. Vienīgais, ko var teikt, ir, ka nu, tas šāda ideja tiek sagaidīta ar ļoti, ļoti remdenu entuziasmu, ja ne pat e, naidīgums tiek vērsts par šādu, jo nu, diplomāti īpaši e, varbūt atsevišķi diplomāti tikai vēlas tālāk izvērst šo ideju, bet lai kāds arī nebūtu. Ir globālās pārvaldības for, fórumu kā G8, G20, kur vispār nav parlamentārās asamblējas. Viņi it kā cenšas eh, ar spīkeru konferenču, pal, konferenču palīdzību ieviest kaut kādu starpparlamentāru dimensiju, bet nu jāsaka, ka tam faktiski nav nekādas ietekmes uz lēmumu pieņemšanu valstu vadītāju līmenī. Līdz ar to eh, faktiski dominance tomēr joprojām paliek izpildvaras ziņā. Un šī šīs parlamentārās dimensijas nepietiekamās attīstības dēļ starptautiskās organizācijas sastopas ar problēmu, ar to problēmu, ka nav uzticēšanās, nav pārskatāmības, nav atskaitīšanās spēja, nav kam atskaitīties, un tas, protams, liecina, nu, noved pie tā, ka tās nespēja ko, rast saiknē ar pilsoņiem. Ko tas nozīmē Eiropas Savienības kontekstā, jo mēs šeit esam Eiropas pašā sirdī. Mēs zinām, ka Lisabonas līgumā, kā jau tika teikts, ir ieviest eh, virkne jauninājumu tieši parlamenta iesaistīšanas jomā. Uh, Un te ir ļoti svarīgs politikas, kur parlaments tagad iesaistīts kompetences. E, Eiropas parlamentam ir būtiski stiprināts, ir ja tīpaši, piemēram, kopējās tirniecības politikas jomā. Nu, te nu redzam, ka tiek konstitucionalizēts, ja tā varētu teikt, e, šīs e, parlamenta un arī nacionālo parlamentu iesaistīšanas iespējas. Un redzam, ka arvien vairāk starpparlamentārās sadarbības IPC nu, turpmāk tiek īstenots. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, jo, lūk, nu, no Kosaka mēs pārējām tālāk uz nesen izveidoto IPC konferenci, uh, IPC konferenci par ekonomikas un finanšu pārvaldību, ko izveido uh, ar stabilitātes un koordinācijas un pārvaldības paktu eh, starptautiskajā monetārajā, eh, Eiropas monetārajā savienībā. Un tad vēl piedāvām ir arī IPC sadarbības, kas tiek organizēts par dažādiem ad hoc tematiem, eh, kuros attiecīgie parlamenti ir ieinteresēti. Nu, arī tas ir viens no principiem, kas ļaus saglabāt arī subsidiaritātes principu. Jautājums, kas mums jā, jāuzdod, ir šāds. Kāds, kāda mums ir pieredze ar šo IPC mehānismu izmantošanu? Bet tas būtu kaut kas tāds liederīgs, varbūt to varētu ņemt vērā arī tajā brīdī, kad skatāmies uz citām starptautiskajām organizācijām. Nu, pirmkārtām ir skaidrs, ka šie IPC, ja starpparlamentārās sadarbības mehānismi, nav tādi jāveido tikai un vienīgi tradicionālā veidā, kur tādas, nu, akmenī iecirts parlamentārās prerogatīvas. Nē, tās jāveido pietiekami elastīgas starp dažādām iestādēm. Tā lai palielinātu demokrātisko funkciju apjomu. Nu, ļaujiet man kaut vai nosaukt jums dažus. Tas nav, protams, iz, pilns saraksts. Te runājam drīzāk par paraugu prakses apmaiņu, par tīkla veidošanu, par uh, zinību centriem, informācijas centriem. Uh, Un te man jāatsauc atkal uz Rietumu Eiropas Savienības parlamentāro asambleju, kur tieši šādā veidā tika izveidots. Līdzīgā kārtā mēs esam, esam redzējuši eh, notikumus virzāmies, piemēram, NATO parlamentārā asamblējā arī, zin, ko, eh, Kosak un tā tālāk. Jo nacionālajie parlamentārieši šādā veidā var piedāvāt zināmu kontekstu datus, viņi turklāt arī var paust bāžas, var, mm, pieņem, skatīties arī tādā plašākā ainā uz parasti izpildvars paveikto izpildvarē, nereti ar to, mm, ar to nav laika nodarboties. Un Un šādā veidā IPC mehānismi varētu pilnīgi noteikti kalpot kā tāds uh, līdzdalībnieks demokrātiskā dialogā. Un uh, tālāk virzīt debatas, kas jāsaka, jo šobrīd joprojām e, pārsvarā tomēr norisinās tikai un vienīgi valdību līmenī. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi gribu runāt mazliet par eh, pētniecību akadēmiskā līmenī. Arkārtīgi interesanti no politiska filozofiskā viedokļa ir apsvērt to, ka parlaments un parlamenta mehānismi piedāvā tādu kā eh, skatuvi, kā tādu platformu, kur var īstenot politiskas reformas, padarīt tās redzamas, redzamas pilsoņiem vienlaicīgi padarot zinām arī to, ka pastāv kaut kāda veida apstrīdēšanas iespējas, ka ir kaut kādi alternatīvi uzskati, kas pastāv. Un nav tā, ka vienīgais pareizais ir kaut kas tāds viens, ko starptautiskās organizācijas un izpildvars ir noteikuši. Nē, tad, tad lūk, šāds alternatīvā domu gājiena mehānisms um, var rasties šādā veidā. Ko tad varam, kādu mācību varam gūt no pieredzes uh, starptautiskajās organizācijās? Domāju, ka pirmām kārtām varam mācīties lūko. Eh, telpas aizmugurē jūs redzēsiet, te ir tāds brīfinga dokumenta kopijas jums pieejamas. Nesen pavisam šis brīfings tika sagatavots Eiropas parlamenta cilvēktiesība apakškomitejai, un tas saist, saucas uh, sadarbības pastiprināšanu starp ES parlamentu un ES nacionāliem parlamentiem par Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku. Tātad ļoti konkrēti fokusēts dokuments, bet var jums skaidri un kāši pateikt, ka mēs patiešām izpētījām daudz un dažādas iespējas. Uh, nesen IPC kā mehānismu plašu izmantošanu starpparlamentārajās konferencēs Eiropas Savienībā. Un ko tad mēs konstatējām? Pirmām kārtām konstatējām, ka, lūk, tās piedāvā IPC struktūru um, tādu kopumu kas, nu, zināmā mērā varētu pat teikt, ka tās pašas ir krut, krituši sev par upuru pārāk plašas darba kārtības, un līdz ar to nav iespējams finansiāli uzturēt. Iespēju nu, šie parlamentārieši nevar doties uz tik ļoti daudzām un dažādām tikšanās reizēm, tas tīri finansiāli ir problemātiski arī laika ziņā, un turklāt tā visa rezultātā IPC rezultāti arī vairs nav tik pozitīvi un tik labi, jo rodas tāda kā, nu, ilūzija. Tik daudz ir šo fórumu, tik daudz šo IPC publicē, ka rodas e, tāds kā vispārējais sagurums e, no visas šīs e, parādības. Un tas ir problemātiski. Un atsaukšos te nesenu ziņojumu projektu, ko sagatavoja Konstitucionālo lietu komiteja. Tas tika pieņems 31. janvārī šobrīd, kur tiek teikts, un es citēju, attiecības starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem ir jākonsolidē un atbilstīgi jāorganizē tā lai izvairītos no darbības pārklāšanās un lai palīdzētu piešķirt lielāku demokrātisko leģitimitāti Eiropas integrācijas procesam. Nu, lūk, un te nu nonāk pie saviem noslēguma secinājumiem priekšādātāji. Lai pārliecinātos, ka globālā pārvaldība var gūt labumu no demokrātiskās funkcijas, kas notiek, piemēram, lūk, interparlamentārajās eh, konferencēs ārpus Eiropas Savienības, tad tādā gadījumā mums pirmam kārtām jāapsver ir lūkas. Šīs IPC nedrīkst būt pārlāk fragmentētas Ja tās kļūs pārāk fragmentētas, tad tādā gadījumā tās būs pārāk specializētas, vērsts uz vienu konkrētu lietu, un tad šī parāda kļūs par faktiski tādu kā debašu klubiņu. Un pilsoņiem tas varbūt nebūtu vairs nepatiks, viņiem neradīsies tāds labs priekšstats par to, ko tad parlamentārieši dara domāju, ka mums vajadzētu ierobežot IPC tikšanos skaitu arī tāpēc, lai nu, parlamentārieši varētu atrast laiku, kad apmeklēt šādas tikšanās un dot savu ieguldījumu. Un ko uzskatu par ārkārtīgi svarīgu, un ko mēs arī konstatējām interviju rezultātā pētījuma ietvaros, ka IPC mehānisms uh, var un ir ļoti labi piemērots tam, lai nevis diskutētu tādus ļoti vispārīgus un abstraktu jautājumus, kā klimata pārmaiņas vai kaut ko tam līdzīgu, bet gan, lai pievērstos pavisam konkrētiem augsta profila jautājumiem. Nu, tādiem, kur, piemēram, ir kaut kāda veida motivācija parlamentāriešiem tam pievērsties un rīkoties savu pilsoņu vārdā. Citiem vārdiem sakot, uh, Kopējais arguments, ko gribētu jums izklāstīt, ir šāds. Varētu būt ļoti interesanti apsvērt IPC piemēru, kas ir šeit Eiropas Savienībā. Un redzēt, Vai varbūt to nedaudz mainot, mēs varam to pārnest arī citā līmenī, bet ļoti svarīgi pārliecināties, ka tāpat laikā šāds IPC skaits ir ierobežots un šo forumu nav par daudz, tā lai parlamentārieši varētu tā, uz tiem ierasties, tikties un tāpat laikā vienlaicīgi spēlēt to demokrātisko lomu, kas to ir viņu pamatloma un kas, protams, eh, tāpat laikā lūk iekļaujot šādu globālās pārvaldības dimensiju. Thank you very much. Lielas paldies. Tagad mēs varētu sākt diskusiju. Man ir eh, trīs runātāji pieteikušies. Inform me who is also interesting to... Lūdzu, varat pierakstīties vēl. Pirmais runātājs ir Šlunkungs no Luksemburgas. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Luksemburgas ārlietu un Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs. Mums ir ļoti maz parlaments sēžu deputāti, viena kamera. Un es gribētu arī teikt, ko saku vienmēr saviem kolēģiem, ka mums, kā parlamentāriešiem, ir jāatceras ne tikai savu nacionālā dimensiju, bet arī Eiropas dimensiju. Un Eiropas dimensija ir tas, par ko mēs runājam, un tad aiz tā vēl ir globālā dimensija. Un ļoti svarīgi ir atgādināt kolēģiem par šo lietu. Me, arī mēs esam daļa no Briseles. Mēs nevaram teikt, ka Brisele ir kaut kur tur tālu, arī mēs esam daļa no Briseles, un tā tas ir. Uh, Ļoti bieži esmu skumš, eh, konstatējot, ka man ir kolēģi, kas ir dzirdējuši par Eiropas priekšlikumiem, tad mēs komitejā pārbaudām subsidiaritāti, un tad mēs balsojam, un kolēģi saka, vai mēs to nekad neesam dzirdējuši, un tad man jāatgādina. Uh, kolēģiem, ka tas tā nav. Un tad um, gribētu atsaukties uz to, ko dzirdēju. Tad jūs teicāt, ka starptautiskie fórumi dažkārt ir tā kā domnīcas. Bet ja, es gribu teikt, ka es esmu ļoti aktīvs um, dalībnieks arī Eiropas Savienības NATO parlamentārajā asamblējā, un tur tiešām tas ir tā kā tāda domnīca, kā domu kalve, un tas ir ļoti svarīgi. Es to vienmēr konstatēju, kā parlamentāriem man ļoti svarīgi ir tikties ar akadēmisko pasauli, ar pilsoniskā sabiedrība, ar NVO. Un tas, kā politi politiķim ir ārkārtīgi svarīgi, jūs iz, paņemat savu parlamentāro dimensiju un liekat kopā ar pārējām dimensijām. Un pēdējais komentārs līdz ar eh, pieredzes uzkrāšanos, eh, jo vairāk mēs pārstāvam mūsu parlamentu kaut kur citur, un mums ir eh, jāvērš uzmanību uz to, lai mēs vienmēr nebūtu vieni un tie paši cilvēki visos fórumos. Vajadzētu laist arī kolēģus ceļot un gūt pieredzi. Tas būtu īpaši svarīgi Es, protams, runāju šeit arī pats ar sevi kaut kur, bet eh, tomēr ir ļoti svarīgi, lai arī pārējie kolēģi būtu sūtīti un saprastu to globālo un Eiropas dimensiju, iesaistoties darbā. darbā. Paldies! Herzlichen Dank, vor allem für die. Lielas paldies, īpaši par pēdējo brīdinājumu mums visiem. Mēs arī šeit, Eiropas parlamentā, cenšamies vienmēr pastiprināt, kontaktēties ar pārējām ekspertu komitejām, jo parasti jau ir tā, ka īpaši raugoties uz kosaku tikšanām, tad primāri notiek sēdes saistībā ar Eiropas un ārlietu komitejām. kur ir runa par mūsu parlamentāro atbildību likumdošanas procesā, taču attiecībā uz finanšu, ekonomikas un pār, tieslietu komitejām. Un paldies uz norādi, ka runājot par pārstāvniecību no komitejām, mums vajadzētu norādīt uz uh, attiecīgajām komitejām, jo Eiropas politika jau nav tikai iekšlietu politika. Uh, ir iekšlietu politika un nav tikai ārlietu politika, un tas daudziem ir sāpīgs aspekts, kas noteikti ir saistīts arī ar valodu zināšanām ļoti daudzos gadījumos. Taču sadarbības uh, ierobežošana tikai uz uh, ārlietu komitejām tas noteikti neatbilst koplēmuma procedūras dimensijā. Lielas paldies par šo norādi. Uh, Un tagad sirsnīgu sveicu savu kolēģi Anu Gomešu un dodu viņai vārdu izteikties. Ana, tu esi šeit, ja? Lūdzu, vārds tev. Thank you. Um... Paldies. Es saprotu, ko, ko teica profesors Valters, ka viņš runāja par, Valters kungs, par, par to, ka viņš teica, ka ir nogurums no parlamentārajām konferencēm. Tiešām ir ļoti daudz šie fórumi, un varbūt, ka būtu, ja mēs runājam tikai par parlamentāro turismu, tad mēs ne, neiegūsim daudz. Mēs varam teikt, ka šeit Eiropas parlamentā mēs esam nepārtraukti saskarnē ar mm, pilsonisko sabiedrību un tā tālāk. Uh, Un šai ziņā atļausiet eh, piebilst. Jūs runājāt par šo konferenci par globālo pārvaldību. Bet kā mēs varam šo atdalīt no drošības padoms, piedalīšanās sēdēs tur? Tur ir nepieciešams ANO drošības pad, padoms reformas ir ļoti nepieciešamas, un mums tās ir jāvirš šī diskusija, kas to darīs, tā ir mūsu taktika, mūsu uzdevums. Mums ir nepieciešams formulēt iekšā Eiropas parlamentā laikam sadarbības principus ar nacionāliem parlamentiem, drošības politika, ārlietu politika. Uh, tā iegūst no šādas diskusijas, un šeit ir arī jāatzīmē progress starpparlamentāro konferenču sasaukumā, kas notiek regulāri, un mēs norādījām uz kādu jautājumu mūsiem kolēģiem no nacionāliem parlamentiem. Viņi nezināja, ka padome eh, pārskata eh, drošības aizsardzības misiju finansēšanas mehānismu. Tas ir ļoti svarīgs pārskats. Ir militārās misijas, un šeit finansēšanas mehānisms nav efektīvs. Uh, kā mēs varam ģenerēt spēkus uh, un sūtīt attiecīgi mūsu militāro misiju uz Centrālā Afrikas Republiku. Tātad finansēšanas mehānisms šīm misijām šobrīd ir tāds, kas bremzē visu šo sūtīšanu un kustību un nevis atbalsta to. Un arī precīzāk ir jā, artikulē šī te sadarbība kaut vai drošības aizsardzības un ārlietu jomā. Jo mēs varam arī vērst kaut ko par labu. Mums ir ārējās darbības dienas, mēs varam formulēt savas prasības arī pret padomi, varam izmantot dažādus instrumentus saskanīgā, artikulētā veidā, attīstība, atbalsts, visas politikas, kaimiņa attiecība politikas un arī tā politika, kas regulē situāciju tālu prom no mums mēs redzam, ka tā pietrūkst. Šeit bija minēti pozitīvi piemēri, tur, kur mēs esam devuši savu ieguldījumu, piemēram, Tunīsija, Ukraina ir pozitīvs piemērs, bet ir arī negatīvi gadījumi, kur rezultāti ir katastrofāli gan rīcības, gan izsīziņa, kaut vai Libija un Sīrija. Libija tā nav lab, labs drošības um, aizsardzības piemērs. Šeit nav koordinācijas. Un atsevišķas dalība valstis ir pilnībā atteikušās koordinēt savu rīcību ar citiem Lībijas jautājumā, neraugoties uz, uz Lībijas puses attieksmi, tad mums ir uh, tur katastrofa un tā ir mūsu vaina. Merci. Uh, Mr. Carlos Costa Neves, Portugal. Paldies, Portugāls pārstāvs Karlas Kostanīves. Prezident. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti skaisti atkal piedalīties jūsu vadītā pasākumā, cienamo kolēģi Otmāri. Vēlos pateikties visiem runātājiem par ļoti interesantajiem vārdiem un vēlos pavadīt kopā ar jums šo pēcpusdienu. Kā jau teicu, biju arī pārstāvis parlamentā un tikos ar savu politisko grupu, tādēļ ir atkal tik jauki atgriezties šeit atpakaļ un runāt par šodienas jautājumiem. Es uzskatītu, ka šī tikšanās ir ļoti liederīga, tā notiek arī pareizajā laikā. Un mums arī ir patiesi jārūpējas par to, lai būtu arvien vairāk parlamentāro tikšanos starptautiskā līmenī, starptautiskās un dažādās organizācijās. Tādu kļūst arvien vairāk, taču jā, Eiropas, domāju, ka Eiropas parlaments un Nacionāla parlamenta varētu sadarboties vēl vairāk. Es atbalstu šīs parlamentārās tikšanās asamblējas un es uzskatu, ka tas vienmēr ir labs veids, kā kaut ko iemācīties viens no otrs. Uh, var uh, iemācīties strādāt daudz demokrātiskāk, un attiecībā uz Portugāli es domāju, ka mēs esam nonākuši diezgan tālu. Mums ir privileģētas attiecības, no kurām visiem vajadzētu gūt savu labumu. Runājot par mūsu nacionālo pasākumu prioritātēm, kā jau teicu, varu izteikties par Nacionālā parlamentu, Nacionālās valdību un Eiropas parlamentu. Es esmu pārstāvs pilnīgi visur. Tad arī būtiski, ka mēs sekojam un pārbaudam līdzi tam, ko dara mūsu valdības starptautiskajās organizācijās. Turklāt mums vajag pārbaudīt, ko mūsu valdība dara dažādās uh, padomis kombinācijās. Šajā jomā vēl pastāv diezgan daudz trūkumu un ir jāveic vēl liels darbs. Kā teicu, mēs labprātāk, neatkarīgi no tā, vai valdības ir labējas vai kreisas, ka viņas tiek vairāk kontrolētas no uh, parlamentu puses īpaši. Tas attiec uz uh, attiecībām ar Eiropu un ārpolitiku. Runāt par mūsu sadarbību Mēs vienmēr paturam prātā šo ideālo veidu, kad mēs vēlamies pastiprinātu, padziļinātu sadarbības starp nacionāliem un Eiropas parlamentiem. Šobrīd mēs vēl atrodamies tādā meklējuma fāzē, meklējot jaunākus risinājumus, ir arvien vairāk šādu veidu tikšanos, taču mums, mēs vēl neesam atraduši vislabāko risinājumu tas, par ko mēs diskutējam šodien, tas varētu būt sākums. Varbūt tas nav tik ambiciozs mērķis, taču sākums. Ja visi nacionālajie parlamenti saņemtu no Eiropas parlamenta mandātu, proti kā Eiropas parlamenta pārstāvi tiek pārstāvēt starptautiskajās attiecībās, tas jau būtu solis uz priekšu, un tad mēs jau iepriekš varētu iepazīties ar Eiropas parlamentu nostāju, un tad arī attiecīgi piekrist vai nepiekrist. Tas būtu mans priešlikums pirmajam solim. Zinu, ka tas nav tik ambiciozs, taču lielie ceļojumi jau vienmēr sāks ar maziem sākumsolīšiem. solīšiem. Vēlos jums uh, pastāstīt arī savus domas par ANO parlamentāro asambleju. Mūsu kolēģi Ana Gomeša jau teica, ka tas ir liels izaicinājums attiecībā uz Eiropas saimnības pārstāvniecību ANO. Vienlaikus ar pārējiem nacionālajām pārstāvniecībām. Manuprāt, būtu jābūt tiešām uh, vēlēšanām šajā asamblējā. Tas būtu pirmais lielais solis. Iespējams, ka mums izdotos panākt parlamentāro asamblēju, kas tiek veidota no nacionālajiem pārstāvjiem. Tas būtu, kā jau teicu, sākums solis daudz garākam procesam. Paldies! Taču vēlos, protams, arī sveikt jūs atpakaļ mūsu vidū un pēdējo komentāru, tad došu vārdu Grotie kundzei. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu... Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es esmu epistemologa, taču arī esmu demokrāte, un es zinu šādu mācību, ka nav labu risinājumu sliktu problēmu vai slikti noformulētu problēmu gadījumā, un neviens pilsonis neat nepieņems eh, sliktu lēmumu tikai tāpēc, ka tas ticis pieņemts parlamentā. Ja mēs to paturam prātā, tad mums vienmēr jābūt ļoti uzmanīgiem tad, kad uh, ir jārada demokrātisks ietvars, kurā vēlamies nodot atbildību tādam organismiem, kas patiesībā ne, nav demokrātiski organismi. Un mums ir visu laiku arī jābūt informētiem un jāpatur kontroli. Ja mēs kādu saucam pie atbildības, tas nozīmē, ka mēs dodam viņam leģitīmas tiesības it kā pēc tam, kad kaut kas jau ir noticis, un šis leģitim, leģitimizācija nav fakts, kas ir saistīts ar atbildību par savu paveikto darbu, bet Tas ir saistīts ar mērķi. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, ka mums ir jāuzņemās atbildība par politikām, kas dažreiz ir kļūdainas, kurām ir kļūdaini mērķi. Piemēram, ja mēs palūkojamies mūsu taupības politikām, taupības pasākumiem Eiropā, ja tie netiek uh, pieņemti, tas nenotiek tāpēc, ka tie nav tikuši pieņemti parlamentos, bet gan tāpēc, ka attiecībā uz dažām valstīm tie bija nepareizi. Tādēļ mums ir šāda problēma. Kādēļ mums ir jāakceptē tādi pasākumi, kas nav labi? Tādēļ mūsu galvenā funkcija ir izvēlēties pareizos mērķus tai sabiedrībai, kurā dzīvojam. Un ja to ir iespējams panākt, tad mums ir jāapzinās mūsu loma. Un tas trakākais bija, ka mēs bijām izslēgti ne tikai Eiropas, bet arī pat nacionālos līmeņos dažreiz. Citējuši pāris iepriekšējos runātājus. Lēmumu vietā mums tiek piedāvāta pārskatāmība, informācija, iespēja diskutēt par dažādiem jautājumiem. Mēs darbojamies tā kā tāds universitāte. Uh, tādu mērķu sasniegšanai, kas ir nepieciešama citiem. Un ja mums patīk šāda loma, tad mums tas ir jāapzinās, ka tāda ir mūsu loma. Un ja, pat ja citi cilvēki tam netic, tad parlamentārieši arī ir cilvēki, un šie cilvēki vairs uh, zaudēs ticību parlamentam, parlamentāriem fórumam, zaudēs uzticību. Un, manuprāt, šī problēma ir saistīta arī ar Eiropas semestra problēmu. Mēs ļoti bieži diskutējam par to, kāda loma mums ir jāspēlē attiecībā uz budžeta izdevumiem. Un ja Eiropas semestrs paredz to, ka tiks piemērot zinām pasākumi, un mūsu valdības akli pieņem šādus eh, pasākumus, bet tikai dažas valdības, nevis visas, tam jābūt skaidri pateiktam. Tad zaudētājs būs parlaments, jo parlaments zaudē savu sākotnējo funkciju. Paldies! Thank you very much. Uh... Jā, paldies. Un es lūkšu tagad galvenajiem runātājiem, lai viņi komentētu šo diskusiju. Vērts Marēras kungam. Jā, paldies. Es atsaukšos uz to, ko teicu jau savā uzrunā. Tātad mūsu šīs dienas tēma nav par parlamentāro sadarbību Eiropas Savienības iekšienē. Mēs šodien runājam par to gan š, par šī parlamenta, gan valstu parlamentu dalību starptautiskajos procesos, tātad šajā globalizētajā pasaulē un globalizētajos sektoros un jomās. Es domāju, ka daudzi no komentāriem, ko mēs dzirdējām gan šorīt, gan tagad pēcpusdienā, nedaudz novirzās no šī mērķa, bet vēlos teikt divas lietas. Dažās jomās, kur Eiropas Savienība ir kompetenta, piemēram, kopējā ārlietu un drošības politika, uh, Mēs neesam galveno startautisko organizāciju dalībnieki. Tātad tās startautiskās kā ANO, OECD, NATO, kas nodarbojas ar ārlietu un drošības jautājumiem. Eiropas Savienība nav dalība valsts, nav puse nevienā no šīm organizācijām. Un tas nozīmē to, ka tikai dalība valstis ir šo organizāciju dalībnieces. Bet, protams, ka ir arī Eiropas Savienības dibināšanas līgumos noteikumi, kas paredz, kādā veidā dalībvalstis piedaloties šajās starptautiskajās organizācijās un lemjot par ārlietu jautājumiem, koordinē savu nostāju. Tātad arī dalībvalstīm ir jāievēro Eiropas Savienības kopējā nostāja, paužot savu viedokli starptautiskajās organizācijās institūcijās un organizācijās. Un tātad Eiropas Savienībai arī vajadzētu būt dalībniecei šajās starptautiskajās organizācijās, lai mēs varētu no parlamenta viedokļa aizstāvēt savu pozīciju. Tāpat ir organizācijas, kur Eiropas Savienība nav pārstāvēta nekā pati Eiropas Savienība, ne arī kā dalība, visas dalībvalstis, piemēram, PTO. Respektīvi šobrīd um, tirzniecības jautājumi ir pilnīgi Eiropas Savienības kompetence, un tādēļ rodas jautājums, kādēļ dalība valstis vēl joprojām ir pārstāvēts kā atsevišķas suverēnas valstis PTO. Uh, Tālāk arī runājot par ANO, proti Kyoto protokolu, arī šāds piemērs, arī enerģētikas harta un vēl vesels saraksts man šeit ir, nelasīšu to visu. Tātad šajos gadījumos gan Eiropas parlaments, gan valstu parlamenti varētu būt pārstāvēti jebkurā šajā starp parlamentārajā uh, fórumā. Un ir, protams, arī tie gadījumi, kur tikai Eiropas Savienība ir pārstāvēta, proti pasaules muitas savienībā, kur tikai Eiropas Savienība ir pārstāvēta un pārstāv visu dalību valstu intereses. Līdzīgi tam vajadzētu būt arī ar Pasaules tirsniecības organizāciju bet tātad mēs varētu būt pārstāvēti šajās parlamentārajās asamblējās, visās šajās organizācijās. Tajos gadījumos, kur mums ir iespēja attīstīt arī šo te parlamentālo lomu globālajā pārvaldībā. Mums ir jārada mehānismi un instrumenti, kā koordinēt savu nostāju. Ir sevišķi tajos gadījumos, kur tikai dalība valstis ir pārstāvētas konkrētajā organizācijā. Tātad mēs varētu būt sava veida starpnieki. Šeit ir vairākas faktu konstelācijas atkarībā no tā, vai konkrētajā starptautiskajā organizācijā ir pārstāvētas tikai dalība valstis vai tikai Eiropas Savienība, gan dalība valstis un Eiropas Savienība. Tātad mums ir jālēm ne tikai par to, kā ņemt dalību lēmumu pieņemšanā un uzlabot šo parlamentāro dimensiju starptautiskajos jautājumos, bet arī to, kā koordinēt savu nostāju starp dažādo valstu parlamentiem. Es domāju, ka PTO gadījumā, kur ir šī dubultā pārstāvniecība, kur gan Eiropas Savienība ir pārstāvēta, gan arī katra dalība valsts, Es domāju, ka tur mūsu izredzes ir spēcīgākas. Un jāsaka, ka Šobrīd PTO parlamentārās asamblējas abi priekšsēdētāji, priekšsēdētājs un vicepriekšsēdētājs ir no Eiropas. Tātad no šīs vadības komitejas viens ir no Zviedrijas un arī otrs ir no Eiropas valsts, un es domāju, ka tas ir tieši tas gadījums, kur mēs varam izmantot šo faktu, lai novērstu arī fragmentāciju. Ļoti bieži arī šeit tika uzsvērts, ka mēs varam sastapties ar pārāk lielu fragmentāciju, pārāk daudz starp parlamentārām asamblējām un starp parlamentārajiem fórumiem, ka tas sadrumstalo mūsu spēku. Es domāju, ka tas nenāk par labu arī tam, kā Eiropas iedzīvotāji redz mūs un mūsu lomu. Paldies! Paldies! Vārds Bako Jānis kundzei. Jā, priekšsēdētāji, varbūt es pārpratu par ko mēs vēlamies šo pēcpusdienu runāt. Es sapratu, ka mēs vēlamies runāt par to, kā valstu parlamenti varētu aktīvāk iesaistīties Eiropas parlamenta darbā un arī globālo jautājumu risināšanā. Es vēlos atgriezties pie tā, kas, manuprāt, ir svarīgi tieši šobrīd Godātie kolēģi, tas, kas man šķiet svarīgi šobrīd, ir šis politiskais signāls, ko mēs sūtīsim saviem pilsoņiem. Un tātad tas nav jautājums par to, vai mēs pārāk daudz ceļojam, vai mums nav pārāk daudz fórumu, vai mums fórums notiek, šī sanāksme notiek Tokijā vai kur citur. Tas nav tas jautājums, par ko mums vajadzētu šodien diskutēt. Es esmu pārliecināta, ka neviens nekur nerunā par to, vai tas vai cits parlamentārietis ir ļoti aktīvs tajā vai citā organizācijā. Iedzīvotājiem interesē, vai tie lēmumi, kas tiek pieņemti, vai tie tieši ietekmēs viņa dzīvi. Un tieši tādēļ, manuprāt, valstu parlamentiem varētu būt daudz nozīmīgāka loma. Es esmu pārliecināta, ka Eiropas parlaments lieliski strādā, ir paveicis brīnišķīgu darbu. Es sekoju līdzi Eiropas parlamenta darbam gan kā Grieķijas parlamenta deputāte, gan arī tad, kad es biju valdībā, ministre, bet ir svarīgi sasaistīt to, kā mūsu pieņemtie lēmumi ietekmē katru iedzīvotāju, lai satuvinātu iedzīvotājus ar lēmumu pieņēmējiem, jo nav vairs tādu vietēju līmeņu vai lokālu jautājumu. Šobrīd visi jautājumi ir globāli, un to ir svarīgi izskaidrot arī iedzīvotājiem. Un šķiet, ka mēs runājam dažādās valodās, proti valstu parlamentos un Eiropas parlamentā ir nepieciešams kaut kāds mehānisms, kā mēs varētu daudz ciešāk un tiešāk kontaktēties, koordinēt savas pozīcijas. Jā, valdība ir atbildīga parlamenta priekšā, bet parlaments ir atbildīgs tautas priekšā, un tātad mēs esam tie, kuriem ir jāinformē tauta. Mēs esam tie, kuriem ir jāizskaidro šis lēmumu pieņemšanas process un tas, kādēļ ir pieņemts tas vai cits lēmums. Iespējams, mums ir jādomā par cita veida lēmumu pieņemšanas procesu. Valstu politiķiem, arī valstu parlamentiem ir jābūt daudz dziļāk iesaistītiem lēmumu pieņemšanā, un es domāju, ka šis risinājums ir jāatrod pietiekami ātrā laikā, proti pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, lai mūsu partijas varētu to izskaidrot iedzīvotājiem, jo šī plaisa ir. Eiroskepticisms pieaug, globalizāciju mēs nevaram apturēt, un cilvēki šobrīd izjūt tikai globalizācijas negatīvos aspektus. Tātad tas, ko viņi sagaida no mums, ir skaidrākas un precīzākas idejas par to, kam būtu jānotiek nākotnē. Jā, esmu nobežējušies, ka pirmais mums ir jāatrod kopīga valoda, mazāk piesātināt ar tehniskiem terminiem, mazāk birokrātiska, jau tā var teikt, mazāk tehnokrātiska, politiskāka valoda, lai mēs varētu tiešām būt tuvāki saviem iedzīvotājiem. Paldies! Jā, pavisam īsi vēlos teikt, jā, ka patiesībā organizāciju skaits aug un aug un aug. Jā. Patiesībā neviena organizācija nav tikusi likvidēta, izņemot Rietumu Eiropas Savienību. Un arī tā tika vienkārši inkorporēta Eiropas Savienībā kā tādā. Moreiras kungs arī par to runāja, par šo te problēmu, ka tajās organizācijās, tajos fórumos, kas ir izveidoti parlamentārieši, kas tajās ir pārstāvēti no valsts parlamentiem, arī no Eiropas parlamenta, vajadzētu tomēr koncentrēt uzmanību uz kopīgiem jautājumiem, uz kopīgu Eiropas Savienības politiku. Ļoti bieži viņi darbojas kā vidutāji. Bieži vien ir OECD parlamentārās asamblējas domstarpības ar Eiropas parlamentu par tieši vēlēšanu jautājumiem. Un es domāju, ka tur tieši Eiropas parlamenta deputāti kā pārstāvi varētu spēlēt daudz nozīmīgāku lomu. Vēl par Gomes kundzes teikto, ka parlamentiem vajadzētu būt drosmīgākiem un nākt klajā ar priekšlikumiem. Es domāju, ka tas tā arī notiek, piemēram, tajā jomā, kur es strādāju, drošība un aizsardzība. Mēs saņemam daudz priekšlikumus, bet mēs patiesi kritiski izvērtējam, vai visu šos priekšlikumus varētu arī īstenot. Tas viss ir interaktīvs process un tam ir tomēr ļoti pozitīva nozīme. Jā, paldies! Ja drīkst, es vēlētos pieskarties problēmai, kas ir pamatīga, fundamentāla, un Moreiras kungs daļai tam pieskārās. Šodien mēs runājam par Eiropas Savienības parlamentiem globālajā pārvaldībā, bet tā pamat problēma ir tā, ka šobrīd šie te pārvaldības mehānismi balstās uz nacionālo valstu suverenitāti, un tas nozīmē to, ka Eiropas Savienība ir pārstāvēta tikai dažās organizācijās, kā, kā veidojums, tātad, piemēram, Pasaules tirzniecības organizācijā. Bet ļoti daudzās starptautiskās organizācijās Eiropas Savienība kā tāda nav dalība valsts dalībnieks. Un es domāju, ka ir jābūt daudz ciešākai sadarbībai starp valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Lai tiktu vaļā no šī pagātnes mantojuma, mums ir jādomā Lisabonas līguma kontekstā, proti, lai Eiropas Savienība kļūtu par pilntiesīgu locekli starptautiskajās organizācijās, piemēram, starptautiskajā valūtas fondā Eiropas Savienība kā tāda nav pārstāvēta. Tāpat Eiropas Savienība nav pārstāvēta arī ANO drošības padomē, un tas ir patiesi izbrīna vērts, jo Lisabonas līguma attiecīgajos pantos ir rakstīts, ka, piemēram, šīs jomas ir ekskluzīva Eiropas Savienības kompetence. Tas, ko mums vajadzētu darīt, ir tiešām beidzot rīkoties, ja mēs vēlamies aizsargāt Eiropas Savienības vērtības, dažādus politiskos lēmumus, kas ir tikuši pieņemti Eiropas Savienībā. Ja mēs vēlamies aizsargāt šo akī, uh, Arī globālā līmenī ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība būtu pārstāvēta pasaules darba organizācijā, tātad starptautiskajā jūrniecības organizācijā un daudzās citās organizācijās. Un Patiesība ir tāda, ka ļoti daudz, kur Eiropas Savienība ir parasts novērotājs kopā ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un es domāju, ka ir pienācis pēdējais brīdis, lai mainītu šo situāciju, jo mums līdz šim nav bijusi iespēja efektīvi aizstāvēt savas intereses. Paldies! Was gibt es für ein schöneres Schlusswort als. Paldies! Es domāju, ka mēs esam šajā diskusiju sadaļā pieskārušies daudziem interesantiem jautājumiem, un tagad došu vārdu Martīnes kungam, kurš vadīs otro diskusiju daļu. Paldies!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 Vamos. Bueno, queridas colegas y queridos colegas. Dargie kolēģi. Ierosim atsākt darbu, tas ir mūsu pēdējais diskusija panelis šai konferencē. Ļoti uzmanīgi klausījos visos, kas uzstājās debatēs iepriekš. Uh, un jāsaka ārkārtīgi grūti atturēties no komentāriem. Ja nu man būtu kad minūtīta vai otra, tad pilnīgi noteikti komentārs izteikšu sanāksmes beigās. Bet, nu, jāsaka, programma mums šai tīra, mums ir arī skaidri un gaiši noteikti laika, tāpēc tagad turēsimies pie tā visa. Un, nu, lūk, pēdējais panelis un pēdējās paneļa ietvaros runāsim vairāk par. Um, organizācijām, kas var sasaistīt parlamentāriešus, radīt saiknes starp tiem, nu, tādām arī organizācijām, kas mums varbūt visiem pat ir zināmas. Runāsim par struktūrām, par parlamentārijām iniciatīvām, kas nākušas no pilsoniskās sabiedrības. Un domāju, kā ārkārtīgi svarīgi pievērsties dažādām līdzdalības formām un tādām formām, kas varbūt ir daudz gandarījumu do, dodošākas nekā šobrīd izmantotās. Nu, lūk, runātāji mums ir um, ļoti visi tādi cienījami. Mana labā draudzene Silvena Kohamērina, viņa ir Eiropas parlamenta deputāte, un turklāt Viņa jau daudzus gadus, viņa daudzus gadus strādāja kā vicepriekšādātā šajā parlamentā. Tiešām priecājos viņu redzēt, man vienmēr prieks ar viņu sadarboties arī Eiropas parlamenta prezidijā. Un turklāt Silvan Koha Mērin ir arī viena no eh, ļoti interesants iniciatīvas atbalstītājām, respektīvi sievietes parlamentos. Tas ir tas globāls fórums, ko viņi atbalsta. Ārkārtīgi priecājos eh, to jums pastāstīt, jo Arī es pats esmu centies um, darīt ļoti daudz ko, lai panāktu prezidiju līmenī to, ka šāda veida um, sanāksmes notiek un 500 dalībnieki pirmoreiz šajā formā darbojās šeit Eiropas parlamenta telpās, tas bija pagājušā gada novembrī un es biju arī viens no atbalstītājiem. Nu, un, protams, ka Silvana mums eh, arī dos savus ieskatus par šādām iniciatīvām, un tas, protams, būs ārkārtīgi interesanti. Turklāt pie mums ir ieradies arī ar Nolerois, kas savukārt ir Francijas Nacionālās asamblējas deputāts. Zināmā mērā viņš ir gandrīz man tautietis, nu gandrīz. Tā ir, nu gadījies ka viņš ir tas deputāts, kas pārstāvis tos Francijas pilsoņus, kas dzīvo Spānijā un Portugālē. Un tāpēc mēs vēlēšana kampaņās esam sastapušies ar viņu. Turklāt Leroy tur strādā kā sekretārs un vicepriekšsēdētājs eh, organizācijā, ko pazīstam kā Globe Europe. Un tā ir šī globālā likumdevēja organizācija. Viņi strādā pie tādiem jautājumiem, kas saistīti ar vidas aizsardzību un ilgspējīgu attīstību. Šeit ieradies ir arī Alens Desteš, kas savukārt ir Eiropas eh, parlamenta deputāts bijušais eh, priekšsādātājs organizācija, ko mēs visi ļoti labi pazīstam, respektīvi parlamentārieši globālai rīcībai, ja Parliamentarians for Global Action. Un viņš lūk arī pārstāv tieši šo Um, struktūru. Visbeidzot, arī jau Lainens ir šeit, kas, protams, ir EP deputāts. Viņa um, dzīves pieredze patiešām ir plaša un bagāta. Viņš ir strādājis kā priekšsādātājs virknē komitejās šeit Eiropas parlamentā. Tāpat arī viņš ir līdzpriekšsādātājs kampaņā par ANO parlamentāro asamblēju, asamblēju UNPA. Došu vārdu visiem runātājiem pēc kārtas un tomēr katram lūkšu Ehm, nu, izskaidrot to, kādu struktūru viņi pārstāv, ko šī struktūra dara. Es ceru, ka viņi izteiksies lako, lakoniski, jo, nu, kā jau jūs visi saprotat, mums no šīs telpas jādodas prom 5.30 un atsevišķi runātāji jāsaka, pat dosies pros, prom vēl ātrāk, vienam no viņiem, piemēram, bez 15.5 jau jādodas prom. Nu, tāpēc, lūk, cerams, ka neviens nepārsniegs runāšanas laiku un būs lakoniski, eh, un pirmai no visiem došu vārdu Silvenai. Miguel, thank you very much for. Paldies, Miguel. Paldies, ka lūk, ka esat tik mīļi šeit mūs uzaicinājuši uzstāties šais diskusijās kā paneļa runātājiem. Un es gribu runāt par šo globālo fórumu sievietes parlamentos. Uh, eh, Pavis priekšādātais jūs jau svārdos, jūs jau ar to iepazīstināju, un es gribu teikt arī tagad viņam paldies par to, ka viņš šo ideju ir atbalstījis jau no pašiem sākumiem. Uh, Un, un nu, līdz ar to varēja notikt šī mm, dibināšanas konferences šeit Eiropas parlamentā novembrī. Mēs apvien apmēram 9000 parlamentāriešu sieviešu visā pasaulē. Jāsaka, ļoti neliels mašs šis skaidrs. Ja skatāmies tomēr ciešāk, tad redzam, ka tās neveido pa, viņas neveido pa 20% no kopējo deputātu skaita visā pasaulē. Tad tikai 20% ir sievietes. Un tas ir ļoti brutāls kontrasts, drastisks kontrasts, ja domājam, piemēram, par iedzīvotājiem, kur savukārt manuprāt, vairākums tomēr ir sievietes pasaulē. Kāda veida tīkla tad pastāv sievietēm parlamentārietēm un kādos formos tās var apmainīties ar informāciju, apvienoties, runājot par politikas jautājumiem, ja, kur nerunā tikai par klasiskajiem ar dzimumu saistītiem jautājumiem? Nu, protams, ir šie vispārējie fórumi un te runājam uh, ne tikai par uh, tiem, kas nu, savu, savas darbības dēļ ir sasaistīti ar konkrētām komitejām un starptautisku darbību. Tāpēc gribējām izveidot šādu fórumu, lai pārliecinātos, ka pastāv interese ehm, sieviešu parlamentāriešu vidū ehm, sanākt kopā un savā starpā spriest par visiem aktuāliem jautājumiem. Un novembrī piedzīvojām lūko. Tā bija pirmā konference, un e, interese bija ārkārtīgi liela. Vairāk kā 500 dalībnieku uh, no vairāk kā 106 valstīm visā pasaulē. Nu, iedomājieties, kāda kultūras bagātība, te tika daudzveidība, tika pārstāvēta. Diskusijas bija tik pozitīvas, entuziasma piestrāvotas. Vienā no pirmajām ja sākumā vēl šīs deputātas sēdēja pa nacionālajiem delegācijām, tad turpmākajās dienās pēc tam viss jau bija sa, sa, pilnīgi mainījies, vienu otru sauca par māsu, un visas uzsvēra to, cik ārkārtīgi svarīgi bijis apvainīties, apmainīties ar informāciju, un tas visi, daudziem bija arī ļoti emocionāli, jo, nu, sievietes parasti ir mazākumā savos parlamentos, un tāpēc šeit viņam bija iespēja sajust kopējo spēku. Ārkārtīgi interesanti bija arī redzēt, ka un, un konstatēt, kā Eiropas, es atvainojos, kā parlamentārietas sievietes, eh, nu, pārstāv tik dažādas eh, sabiedrības grupas, ir tādas, kas ir ievēlētas, citas, kas ir iecēlēt, ieceltas, piemēram, Saudarābijā, Un tad ir tādas valstis, kurās pavisam nu pat pirmo reizi ir bijušas brīvas vēlēšanas, tāpat arī bija pārstāvis no ilgi pastāvošām demokrātiem, bet kopumā bija šī vienojošā tēma, vienojošais spēks, ko Mišels Bašē uh, eh, pauda šā, viņš šobrīd ir Čīles prezidents, kādreiz strādāja Jano, viņš teica, ja viena sieviete kļūst par līderi, tas maina sievieti, bet ja daudz sievietes kļūst par līderiem, tas maina sabiedrību. Un es domāju, ka tas ir svarīgi, tas ir tā viena stīva, ko svarīgi turpināt, uh, Nedrīkstam šeit pievērsties klasiskajiem ar dzimumu saistītiem jautājumiem, bet vienkārši piedāvāt cita veida sieviešu perspektīvu par visiem jautājumiem. Un te mēs runājam par to, ka vīrieši būtu izslēgti no fóruma. Nē, mums bija arī runātāji vīrieši un arī eh, konferencē novembrī piedalījās ļoti daudz deputātu vīrieši. Bet, nu, lūk, tā ir iniciatīva, kas turpinās tā paredzam tālāk regulārus notikumus, lūk, globālas konferences, arī reģionālas konferences. Uh, Grasamies īstenot arī pētījumus, lai papildinātu tipu darbību pie dažādiem ar dzimumu saistītiem jautājumiem, bet domājam, ka ir ļoti svarīgi, lai varētu šādā veidā sanākt kopā visas sievietes, kas ir, nu, lūk, ievēlētas parlamentos un lai viņas varētu nu, sajust to, ka viņas nav vienmēr tikai minoritātē, bet ka kopumā tomēr viņas var pārstāvēt visas šīs sievietes uz pasaules, un beigās mēs varam nodrošināt arī to, ka puse no visiem parlamentu deputātiem ir sievietes. Paldies! Muchas gracias, muchas gracias Silvana, también por la, la... Paldies priekšsēdētājs eh, saka Silvanai, ļoti jauki, paldies par to, ka arī tik lakoniski izteicies. Tālāk došu vārdu Leroā kungam. Viņš mums stāstīs par Globe Europe. Paldies! Gribu teikt jums paldies par šo zaicinājumu un par to, ka varēšu jums pastāstīt par Globu Europe un arī par šo sadarbību ar Eiropas parlamentu. Pirmām kārtām tomēr gribu tā mazliet novērsties, es runāt par citu tēmu, var pieminēt to, ko, runāja, ko teica kolēģis no Grieķijas. Uh, Es domāju, ka pavisam noteikti ir ļoti svarīgi runāt par līdzdalības formām. Kā jūs zināt, nesen tika pieņemta rezolūcija, kuras mērķis ir veicināt starpparlamentāro sadarbību Lisabonas līguma ietvaros. Un lūk, redzam, ka ar, no visām pusēm ir šādi centieni. Tūlīt pēc vairākām nedēļām būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Uh, Un tas arī liecina par to, ka arī nu, šādos gadījumos ir vajadzīga sadarbība starp e- Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Es pārstāvu e- Eiropas lietu komiteju Francijas Nacionālajā parlamentā. Un man līdz ar to bieži īstenoju arī lūk, sadarbību tieši ar Eiropas parlamentu. Un jāsaka, ka svarīgi atcerēties vienmēr arī par to laika ietvaru, kādā notiek, notiek politikas veidošana. Nu, lūk, mēs saņem visos direktīvas e, eh, priekšlikums un tam līdzīgi, bet nereti šī sadarbība par lēnu, mēs par vēlu saņemam informāciju, mēs nevaram dot savu ieguldījumu. Un, eh, attiecīgi, nu, šī saikne ar pilsoņiem pazod vēl tālāk. Nu, lūk, tad par tādu pozitīvāku uh, jomu runājot. Es domāju, ka Globe Europe ir tāda organizācija, kas ir ļoti svarīga, tā ir tāda jauna koncepcija, kas ir daudziem kopēja. Te runājam par rīcību, kas vērsta uh, uz sadarbību ar uh, universitātēm, klimata apkarošanas jautājumiem un tam līdzīgi. Mēs, esam, mēs apvienojam vairāk kā simts valstis, gan pārstāv arī daža, teik, pārstāvētas dažādas parlamentu palātas, gan senāti, gan apakšpalātas. Uh, 12. gada sākumā izveidojām uh, Globe France, un tad mēs savācām visus šos atbalstītājus, kas vārā, vēlētos aizstāvēt ekoloģisku raksturu uh, eh, lietas, cīnīties par tiem. Es biju Eiropas biroja vadītājs. un mēs cenšamies radīt diskusiju pamatplatformas. Nu, lūk, par to arī runājam šajā Globe Europe. Domājam par paraugu prakses apmaiņu. Nu, tas ir tāds pavisam praktisks teik, veids, kā virzīties uz priekšu. Ārkārtīgi svarīgi, protams, ir apmainīties informāciju arī ar, ar visām valstīm, kurās ir lielāka vai mazāka politiska kustība. Vēlamies tāpat arī likt priekšā kopējās eh, prioritātes. Mēs, protams, lielā mērā mm, es pārstāvam vairāk Eiropas intereses. Tomēr cenšamies šādā veidā stāstīt par mūsu pieredzi. Nesen bijām Ķīnā. Runājām par emisiju tirniecības schēmu. Bija ļoti interesanti klausīties tajā, kas Ķīnai sakām šai kontekstā pastāstīja viņiem par grūtībām, ar ko esam sastapušies šeit Eiropā. Tā bija lieliska iespēja apspriest šos jautājumus ar deputātiem no visas pasaules. Vēlos uzstāt uz šo koncepciju tā svarīga šī kopējā sabiedrības intereses preces. Kad runājam par klimata pārmaiņām, tad zinat, ka gaidām, protams, COP 15, 2015. gadā, tātad pušu tikšanos. Un šeit parlamentam atkal svarīgu lomu spēlējam. Viss šis diskusija, protams, ir um, starpvaldības un bijis gan Katarā, gan Dienvidā Afrikā. Un es ļoti labi sapratu, ka neviena politiska um, diskusija nevar nor, norisināties bez ietekmes uz pilsoņiem, un mums tāpēc, kā parlamentāriešiem, ir atbildība uh, par to atcerēties. Nu, piemēram, lūk, vienu mēnesi kaut kāda viena stiprāka vētra vai otra, redzam, ka to skaits pieaug, tās ir klimata pārmaiņas, mums jāredz, ka šie politiskie lēmumi, nu, pārsvarā tālāk izto, tiek pārnesti ekonomiskās sekās. Nu, ja sarēķinam visu šo skaitļus, eh, multiplicējam šo vētru skaitu, nu tad redzam. Redzam, kā, piemēram, lūk, šīs kāpas ieiet eh, izmantojumā teritorijā un tā tālāk un tā joprojām. Tātad klimata pārmaiņas ir pilnīgi nopēt, noteikti ar pavisam taustām efektu cilvēku dzīvēm. Cilvēki to jūt ikdienā. Un tāpēc pilsoņi no mums prasa atbildes. Mūsu darbs, kā parlamentāriešiem, ir spēt nodrošināt atbildi. Mm. Nu, valsts līmenī, ES līmenī. Mūsu organizācija, protams, ir vēl ļoti jauna. Mēs eh, organizāsim COP15 ietveros Eh, parlamentāro asambleju, jūs esat, protams, uz to uzaicināti. Mēs apvienosim turklāt sošos parlamentāriešus un ceram tikties arī 15. gadā Parīzē. Nu, tālūk. Muchas gracias. No. Vamos a, vamos a dar la palabra al señor Destex. Paldies, un tagad došu vārdu Destex kungam. Y espero que sepa utilizar el tiempo con la misma prudencia. Jā, lai. Es ceru, ka viņš arī izteiksies tikpat īsi, cik pārējie. Jā, es centīšos, bet nevaru to garantēt. Muy bien. con placer. Con, con placer, con placer. Voilà, merci beaucoup uh, pour uh, votre. Paldies par aicinājumu. Es esmu ļoti laimīgs un labprāt gribu pastāstīt jums par uh, parlamentarians for global action mm, organizāciju. Uh, Un šeit ir 113 dalība organizācijas, 139 visā pasaulē, un pārsvarā mēs aktīvi darbojamies cilvēktiesību jomā un starptautisko tiesību jomā. Šī ir organizācija, kas vēsturiski tika veidota, lai cīnītos pret kodolieroču izplatīšanu, lai tad būtu cīņa par uh, liegumu un kolireču neizplatīšanu, bet šodien mēs aktīvi darbojamies arī citās jomās, ne tikai šajā sākotnējā un mēs eh, arī atbalstam un iesaistamies Eiropas iniciatīvās. It īpaši mēs atbalstam tādas iniciatīvas, eh, kā piemēram nāvisodam mm, moratorijas. 2014. gadā mēs cīnīsimies arī ANO ietvarā par eh, nāvisoda atcelšanu un moratoriju šai ziņa. Tad mums ir dažādas valsts, ir Leone, Senegāla un daudz cits, un mēs zinām, ka Šīs valstis vēl nav uh, atbalstījušas moratoriju pret nāvis sodu, un Ņujorka um, viņi pauž uh, savu viedokli, un mēs gribam izdarīt spiedienu, lai viņi atbalstītu pārmoratoriju apstiprināšanu. Nu, šeit ir cits valsts, arī, piemēram, Senegāla saka, ka viņi grib uh, atcelt, bet nekad konkrēti viņi nav nobalsojuši. Ņujorkā balsojot, tad, kad ir runa par šo moratoriju, nekad viņi nav galējo soli spēruši. Un tāpēc valdībām ir jābūt saskanīgām un jāatbalsta tās pozīcijas, kuras viņi aizstāv. Uh, un vislielākā veiksme mūsu organizācijā, ko mēs saucam par Parliamentarians for Global Action, tā ir Romas līguma parakstīšanas atbalstīšana un arī starptautiskās krimināla tiesas darba atbalstīšana. 120 valstis, kas ir Romas līguma dalībniece un, un 15 gadus 76 valsts ir tikai parakstījuši šo starptautiskās krimināla tiesas nolīgumu. Mēs zinām, ka lielākā daļa valstu atbalsta ICC, bet tomēr ir 15 jau 15 vai 20 gadi bija nepieciešama, lai šo līmeni panāktu. Un, piemēram, mums ir arī kolēģis no Portugāles, un viņš pirmo reizi bija organizējis Portugāle attiecīgās portugāliski runājušo valstu mm, konventu, un mm, attiecīgi nu, Brazīlijas pārstāv bija tur, un uh, Tad bija šī sanāksme, un pēc tam atgriezās Brazīlijā ar ratifikācijas līgumu, un arī Brazīlija tātad ir šo te ICC nolīgumu parakstījis. Uh, tādā veidā daudz vieglāk ir piesaistīt citas valstis, arī Latīņa Amerikas valsts šai ziņā, un tad arī šīs valsts, kā mēs zinām šajā piemērā, tad tika ratificēts Čīlē arī tas pats. Šeit ir dažādi vēsturiski elementi, arī Pinčeta režīms, un tik līdz Brazīlija, Paragvaja, Argentīna un Čīla, viņi arī izmanto tad savu kolēģu viedokli no kaimiņu valstīm, un tad attiecīgi tie pārliecina Čīli arī, un arī tā domā par ratifikāciju. Mēs arī ejam tālāk ar šo institīvu, strādājam Latīņu, Amerikā un arī Āzija. Un mums ir nacionālās grupas arī Japānā, un galu galā arī šīs grupas ir arī pārliecinājuši savas valdības, lai ratificētu. Un tad, tad arī Japānā ir, līdz ar šo soli ir debloķēts šis ratifikācijas pro, process Āsijā. Un mēs redzam ļoti konkrēti, ļoti praktiski Mums ir rīcības un rezultāti, kurus mēs varam parādīt un demonstrēt. Eh, tad eh, tomēr ir vesela rinda dažādu mazo valstu, piemēram, Komoras, kas nav ratificējušas un eh, tad rezultātā sanāca parlamenta pārstāvji, kas nolēma rakstīt atsevišķu līgu, likumu, Un mēs ietekmējam viņus ar savu institīvu, un rezultātā arī šī mazā valsts ir pārsniegusi savu simbolisko ratifikācijas slieksni un varēja pievienoties lielākai daļai valstu, kas ir Romas līguma ratificējuši. Un visbeidzot, runāt par starptautisko eh, kriminālu tiesu, tad, tad šeit ir ļoti svarīgi tie notikumi, kas notiek. Eh, Āfrika. Jūs redzat Bašīru un Kenijata gadījumu un viņu attiecīgo homologu gadījums, un pirms viena mēneša Āfrikas Savienība pieņemas lēmumu izbeigt jau kāda veida sadarbību ar Startautisko kriminālu tiesu, un ja mēs zaudēsim šo te Āfrikas atbalstu, tad šis universālais raksturs, kas piemīt Romas līgumam un ICC, tad būs apdraudēts. Un šeit no vienas puses ir valdību pārstāvju deklarācijas, no otras puses ir pārliecināšana, jo attiecīgi valstu iedzīvotāji ir jāpārliecina, lai viņi savukārt izdara spiedienu saviem vadītājiem. Tā tā. Pat cik šeit ir tik daudz āprieks valsts, ir ļoti grūti visus aptvert, un šeit ir arī režīma un prezidenta režīma, kas ir pietiekami spēcīgi, un parlamentiem tomēr ir iespēja spēlēt arī savu lomu Mēs varam strādāt ar parlamentiem un ir arī citas valsts, kur valstu vadītāji Āfrikā konkrēti ir naidīgi noskaņoti pēc starptautiskās krimināla tiesas darbību dēļ saviem konkrētiem iemesliem. Tad šajā vasarā pretieroču izniecības līgums tika ratificēts Ņujorkā. Šeit atkal ir cieša saistība ar nacionālo likumu īstenošanu attiecīgajās valstīs. Un pašās beigās, priekšsēdētājkungs, jūs teicāt, jūs runājat arī par Centrālā Afrikas Republiku. Šajā, šajās dienās mēs esam ļoti noraizējušies par to, kas notiek Centrālā Afrikas Republikā. Jūs zināsiet, ka jau divus mēnešus kaimiņu valstu bruņoto spēko kāras spēks, tur gan pārsvarā dominē musulmaņu valsts un arī pret kristiešiem, bet šeit ir atkal otrādi, ir šodien kristieši nogalina musulmaņus un šeit ir centrāla Amerikā notiek kara noziegumi, arī etniskā tīrīšana, kaut kas līdzīgs genocīda. Gen genocīdam. Un visbeidzot, es gribētu aicināt, lai visi izdara spiedienu, lai rezolūcija, kuru no janvārī drošības padome nobalsoja 7. sadaļā, kur ir ļauts izmantot spēku, lai ļautu valstīm arī izvietot savus spēkus Centrālā Afrikas Republikā. Jūs runājat par savu valsti? Ir arī Beļģija, Igaunija, kas ir piedāvājuši atbalstu, gan loģistisku, gan arī mums Viedrija arī. Un ja mēs atcerēsimies situāciju Ruandā 90. gadā, tas bija milzīga izgāšanās starptautiskai sabiedrībai, tāpēc mums jāizmanto pilnīgi visi līdzekļi, lai izvairītos no genocīda Centrāla Afrikas Republikā. Paldies! Saļē. Jā, paldies, Alan! Un visbeidzot, došu vārdu Džolainenam. Un papildus savām darbām ANO paspārnē Viņš darbojas arī Eiropas parlamentā, bija arī vides komitejas priekšsādātājs, arī konstitucionālo jautājumu komitejas mm, dalībnieks. Es domāju, ka viņš ir viens no pieredzes bagātākajiem deputātiem, kurš nācis klajā ar ļoti daudz iniciatīvām, kas šobrīd ir svarīgs daudziem mūsu iedzīvotājiem. Jā, paldies, Miguel, paldies par iespēju izteikties un iepazīstināt jūs ar šo te kampaņu par parlamentāro asamblēju ANO. Arī šīs te globālās rīcības iniciatīva 90. gados bija ļoti nozīmīga, lai izveidotu startautisko kriminālu tiesu. Es arī tajā visā biju iesaistīts. Šodien mēs diskutējam par uh, globālo pārvaldību un to, ka šādai pārvaldībai nepieciešama arī demokrātiskā kontrola. Un visā pasaulē izskan um, balsis, ka ir nepieciešama parlamentārā asambleja arī ANO paspārnē. Sākot ar 2007. gadu ir aizsācies darbs, lai izveidot šo UNPA ANO parlamentāro asambleju. Un pirms Ziemassvētkiem ar Vičilanti kungu kopā mēs varējām iesniegt ANO 3000 parakstus, tātad ļoti ievērojami cilvēku parakstus, Nobela miera prēmija laureātu parakstus, atzītu politiķu parakstus, kas saka, jā, bez valdībām mums ir nepieciešami arī parlamenti. Arī IPU šobrīd jau vairākus gadus ir novērotājs status ANO, un es vēlos tiešām pateikties visiem, kas ir strādājuši pie šiem jautājumiem. Jāsaka, jā, pēc 60 gadiem kopš darbojas un ir izveidots ANO, beidzot arī parlamenti ir nokļuvuši. ANO, Ņujorkā, bet mēs tur esam tikai novērotāji. Un es domāju, ka mēs kā iedzīvotāji, pilsoņu ievēlētie pārstāvji nevaram nekad būt apmierināti, ka mēs esam nolikt uz viena pakāpiena ar Greenpeace, ar citām nevalstiskajām organizācijām. Ņemot vērā, ka problēmu kļūst aizvien vairāk, tās ir daudz koncentrētākas, globalizācija arī kļūst daudz koncentrētāka, ir nepieciešams lēmumus kontrolēt demokrātiskā veidā. Un ANO, protams, ir saskaņā ar desmito pantu izveidota šī ģenerāla asambleja, bet saskaņā ar ANO hartas 22. pantu nebūtu nemaz tik grūti izveidot vēl vienu papildus institūciju ANO ietvaros proti parlamentāro asambleju. Pēdējos gados, kopš izskanēja šis aicinājums veidot ANO paspārnēju parlamentāro asambleju, arī Eiropas parlaments ir apstiprinājis savu rezolūciju, tāpat arī Āfrikas parlaments, Latīņamerikas parlamentu savienība ir apstiprinājuši savas rezolūcijas, tāpat arī Indijas parlaments ir nācis klajā ar savu rezolūciju par šo jautājumu. Un ja mēs skatāmies pavisam konkrēti, tad domāju, ka IPU solis bija brīnišķīgs sākums tam visam, bet, protams, tās nevar būt beigas, tas nevar būt rezultāts. Ir jāsako nākamajam solim, vai nu IPU kļūs par šo ANO parlamentāro asamblēju. Tātad šo te valstu parlamentu organizācija tiktu asociēta kā ANO institūcija. Iespējams, ka tas būtu sarežģīts solis, bet jebkurā gadījumā ir svarīgi, lai ANO paspārnē būtu ANO organizācija, ANO institūcija atbilstoši ANO hartas 22. pantam, kas apvienotu visu ANO dalību valstu parlamentu pārstāvjus. Tātad arī ANO ģenerālā asamblēja turpinātu savu darbu un ANO ģenerālsekretārs turpinātu savu darbu šī parlamentārā asambleja būtu konsultatīvs fórums, līdzīgi kā mēs strādājam šeit Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka priekšrocības ir skaidri redzamas. Ja tiktos visas pasaules parlamentārieši, es domāju, ka pasaules problēmas tiktu diskutētas atšķirīgi, tas notiktu parlamentārā veidā, nevis diplomātiskā veidā. Uh, viņi varētu, piemēram, iesniegt savus jautājumus ģenerāla sekretāram vai savus pieprasījumus. Un tātad šī, šie jautājumi un atbildes noteikti arī dotu savu ieguldījumu. Tāpat asamblēja varētu izstrādāt savus priekšlikumus, savus ieteikumus noturēja dažādas sabiedriskās un publiskās uzklausīšanas un tam līdzīgi. Viņi varētu kontrolēt arī to, kā tiek izmantots ANO budžets, tātad šīta publiskie līdzekļi ir dažādas idejas, kā parlamentārā asambleja varētu darboties. Tas nevarētu būt Ķīnas kongress ar četriem tūkstošiem dalībnieku, bet mēs domājam, ka šajā parlamentārajā asamblējā varētu būt pārstāvēti aptuveni 700 līdz 900 parlamentārieši, tātad pa diviem no katras valsts. Jāsaprot, ka ANO ir ne tikai valstis, kas ir demokrātiskas, ir arī valstis, kas ir diktatūras, uh, Es esmu AKP asamblējas dalībnieks, tātad, un mēs redzam, ka šeit arī um, ir Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstis, kurās nav demokrātiski ievēlēti parlamentārieši, bet tomēr, manuprāt, tieši šāda ANO parlamentārā asambleja varētu veicināt arī demokrātisko procesu un demokrātiski ievēlēta parlamenta izveidi arī šajās mm, valstīs, kur tas vēl nav. Es pieļauju, ka 80. un 90. gados šāda te parlamentārā asambleja šķita utopija bet es domāju, ka pavisam drīz dažu gadu laikā mēs varētu sagatavot arī UNPA ANO jaunās parlamentārās asamblējas statūtus, un es ceru, ka šīs desmitgades beigās varbūt ANO visaptvarošu reformu ietvaros, vai arī pavisam atsevišķi konkrēti šim mērķim tomēr izveidot ANO parlamentāro asambleju. Un es domāju, ka tā ir vienojošā doma mums visiem. Paldies! Jā, paldies, Džo. Un tagad runātāji, kas ir pieteikušies runāt šajā sadaļā. Un to nav daudz. šī debata, kur mēs gribam vispirms eh, ievākt informāciju. Mēs esam uzklausījuši informāciju, un es ceru, ka mēs turpināsim vēl to apkopot nākamo dažu stundu laika. Tomēr, jā, mums ir veseli rīna kolēģi, kas ir aizgājuši jau, bet var, varbūt citi ir, ir tomēr palikuši. Krecu kundzei senatorei no Rumānijas došu vārdu. Tagad viņa ir bijusi arī parlamenta deputāte Lūdzu Gabija. Paldies! Eh, s au eh, repetat în această sală de dimineață două, o expresie. Jā. Šo rīt mēs vairāk kārt dzirdējām šo te sloganu, domājam vietēji, rīkojamies globāli. Un es domāju, ka tie nevar palikt tikai tukši vārdi, tam ir jāsako arī darbiem. Ir skaidrs, ka mēs tiekamies dažādās starptautiskās konferencēs, samitos, tas viss notiek globāli, bet tajā pašā laikā mēs turpinam domāt lokāli un arī rīkoties lokāli, tikai vietējā līmenī. Es domāju, ka ANO parlamentārā asambleja tās izveida varētu būt laba ideja, bet man ir bažas, ka tas nebūtu ļoti efektīvi, kamēr nav reformētas politiskās partijas un arī politiskās nostājas nav tikušas revidētas, kamēr nav mainījusies mūsu politiskās vadības stils jo Eiropas Savienībā jāsaka, ka visu mūsu darbu bloķē šīs politiskās diskusijas. Piemēram, arī oktobrī šajā sieviešu parlamentāriešu konferencē bija vērojams tas, ka mēs nevaram virzīties uz priekšu pietiekami ātri. Es atbalstu noteikti sadarbību, bet, diemžēl, ļoti daudzās startautiskās organizācijās toni nosaka valdības, ne jau parlamentu pārstāvi. Protams, ka Mums, kā parlamentāriešiem, vienmēr būs kontakti ar saviem kolēģiem visā pasaulē, bet es tiešām neesmu droša, ka mums izdosies iegūt lielāku ietekmi lēmumu pieņemšanā, jo patiesībā ļoti bieži mēs uzzinām par konkrētu problēmu jau tad, kad lēmums ir teju teju pieņemts. Tas nozīmē to, ka mums ir jāpārskata attiecības starp valdībām un, un parlamentiem. Jāsaka, ka tirgi ir mūs uzveikuši. Mēs esam tirgu, starptautisko finanšu tirgu ķīlnieki. Un jāsaka, ka tiešām toni ļoti daudz kur nosaka tieši valdības un valdību pieņemtie lēmumi. Es domāju, ka mums ir nepieciešams patiesi pārdomāt arī to, kā reformēt šīs attiecības starp valdībām un parlamentiem. Paldies! Gracias, eh, Gabi. Paldies. Un tagad došu vārdu kolēģim Kalniņam. Latvijas. Yes, thank you very much. I, I want to thank all the speakers and. Paldies, es gribētu pateikties visiem uh, runātājiem. Uh, un it īpaši es Ilvenai Kokmērinē par sieviešu lomas izklāstīšanu. Mums ir, Latvijā ir bijusi sievieta prezidenta, ir parlamenta priekšsēdētāja, ir sievieta un arī premjerministrs šobrīd ir sieviete. Un, un ja Latvija ekonomiski ir veiksmes stāsts, tad droši vien tāpēc, ka mēs atzīstam arī sieviešu svarīgo lomu. Uh, valsts dzīvē. Es gribēju e, pastāstīt par kādu dar, kā grupu, par ko mēs šeit nerunājām, un tā ir jaunieši. E, viena no Eiropas Savienības prioritātēm ir apkarot jauniešu bezdarbu. Un mēs arī zinām, ka lielākā daļa demonstrācijas Ziemeļāfrikā ir izraisījušās dēļ tā, ka jaunieši zem 30 gadiem ir bijuši bez darba un ļoti daudzās Eiropas valstīs iedzīvotāji noveco, kamēr citās pasaules valstīs situācija ir gluži pretēji. Un mans jautājums ir tāds, ko mēs varētu darīt, lai iesaistītu vairāk jauniešus visos procesos. Mēs zinām, ka ja mēs eh, paskatīsimies uz vēlēšanu rezultātiem, tie, kas ir balsojuši, arī tur mēs redzam, ka jaunieši nav īpaši pārstāvēti, jo viņiem nešķiet šis jautājums būtisks. Es domāju, ka mums visiem jāsaprot, ka ir ļoti svarīgi investēt jauniešos, iesaistīt tos un arī sagatavot tos nākotnē, un jo īpaši ir eh, svarīgi viņus tiešām gatavot, jo neatkarīgi no tā, kādu pārvaldību mēs izveidosim, jaunieši būs tie, kas ar to strādās vai nu no labos, vai ir izmantos. Kalnins no hemos recibido ninguna otra petición de palabra. Un tālāk mēs vairs neesam saņēmuši nevienu pieteikumu. Varbūt eh, dosim tad vārdu atbildēm. Mums ir bijuši divi runātāji, varbūt tagad atbildes. Varbūt jūs varat atbildēt uz atbildi debatēm, bet arī varat, uz jautājumiem, bet arī varat komentēt arī jūsu kolēģu teikto šeit. Varbūt mēs varat pamainīt kārtību. Tagad eh, sāksim no pēdējā runātāja. Vispirms došu vārdu kolēģim Džolaininam. Eh, varbūt jūs varētu sākt ar atbildēm. Kaut gan lūdzu, nerunājiet bezgalīgi ilgi, varbūt nedaudz parunājiet un tad dodat citiem ar. Uh... Jā, Gabriela runāja par problēmu, kad mēs Eiropas līmenī un pēc tam globālā līmenī diskutējam par to, vai iedzīvotāji vispār pieņemtu šādu globālu parlamentu, tātad parlamentāro asambleju ANO ietvaros. Jāsaka, ka tam būtu tāda priekšrocība. Proti, parlamenti strādās savādāk nekā diplomāti. Diplomāti runā ļoti diplomātiski, parlamenti runā daudz tiešāk. Parlamenti noformulē problēmu un tad to iztirzā. Un es domāju, ka uh, arī pasaulē tādā gadījumā veidotos koalīcijas no politiskajiem šiem strāvojumiem, tāpat kā katrā valsts parlamentā ir koalīcija, un tādā veidā politika būtu redzamāka un atpazīstamāka. Es, protams, piekrītu, ka tajās valstīs, kur nav demokrātija vai arī demokrātiskā kultūra jau ir uh, ļoti sabojājusies. Tādā gadījumā tur nav šī ticība demokrātiskajiem fórumiem. Šeit ir jautājums par reputāciju. Kam tad būtu lielāka un augstāka, labāka reputācija - valsts parlamentam vai šādai asemblējai? Un tagad došu vārdu Desteiksa kungam kolēģi uh, Rumēna. Paldies, kolēģi no uh, Rumānijas runā, un es tiešām viņai piekrītu. Mums uh, šeit ir jādomā globāli, jārēģē lokāli, um, bet nevienmēr tas ir vienkārši izdarāms, jo katrā valstī ir cita situācija. Jūs devāt divus piemērus, un es, es jūs stāstu par diviem piemēriem. Protams, mēs visi zinām, ka ir jāceļ navisots, bet tad, kad mēs gribam skaidrot šo situāciju, ne, piemēram, Kongolas parlamentārieši, Kongo Kongo. Eh, es ar Kongo tieši strādāju un ļoti grūti pārliecināt viņus, ka šis nāvisots tiešām ir kaut kas slikts. Tā tad ir jāstrādā ilgi. Un parlaments nedrīkst pilnībā atdalīties no saviem iedzīvotēm. Ideāli eh, būtu mm, uzturēt šo saikni cieši, tad parlamentāriešiem būtu jāredz, mm, būtu jābūt ar šo vīziju, jāņem vērā iedzīvotāju vēlms. Un um, kolēģis arī runāja par nāvis sodu un par tiesiskumu, un gandrīz visa Latīņa Amerika ir, ir ratificējusi dokumentu par starptautisko kriminālu tiesu, bet tad ir Karību valsts, um, re, reģionu valsts un arī Amerikā, un es šeit runāju par Salvadoru, par Nikaragu, un um, šīs nelielās valsts, kas Um, ne visas ir ratificējušas, un attiecīgi lokāli mums jārīkojas ar šo te izaicinājumu, un ļoti grūti panākt rezultātu uzreiz. Es domāju, ka uh, kolēģiem ir taisnība par jauniešiem. Tiešām šī uh, lieta ir ļoti sarežģīta iesaistīt jauniešus visās jomās, un arī nacionālā politika šai ziņā nav skaidri izpaudusies. Nezinu, piemērs no Vācijas, Beļģijas un Francijas, tur arī tas nav sakārtots, un, um, protams, viegli nav pateikt, kas būtu jādara. Uh, un Ruandā parlamentā, teiksim, ir vairāk sieviešu parlamentā nekā otra dzimuma, bet e, tas ir tāpēc, ka ir liela parlamenta daļu, ko visi, visi ievēl, un tad ir atsevišķa um, kvota priekš sievietēm, priekš invalīdiem, priekš universitāšu absolventiem un jauniešiem arī. Tā tad tādā veidā ir pārstāvniecība nodrošināšana, bet, nu, bet ļoti grūti e, būtu iesaistīt pilnīgi tādā veidā visur jaunieši, tomēr mums ir jācenšas. Paldies, kolēģi! Un tagad dosim vārdu Leroā kungam. Paldies, Migā. Es teicu, ka mani uzrunā arī realitāte, kas ir saistīta ar parlamentāriešu iesaistīšanu. Mums ir daudz uh, kopīga un uh, mums ir daudz kopīgas analīzes, kāpēc uh, mums um, šeit ir pārstāvniecības krīze gan Beļģijā, gan Francijā, gan citās valstīs. Un kā jau es teicu, es uh, zinu, ka ir franči, kas dzīvo ārpus Francijas, Francijas, kas ir Eiropas pilsoņi, bet ir, viņi, viņi grib saņemt savus dokumentus, un jebkurā gadījumā to izdara valsts. Un, lai saņemtu šos dokumentus, tas attiec arī uz citām valstīm, ir jādodas attiecīgām vēstniecībām, lai nokārtot šos dokumentus. Tāda ir politiskā realitāte. Un jāsaka, ka šo realitāti nevienmēr izjūt pilnīgi visi pilsoņi, un Šodien mēs runājam par krīzi parlamentārajā pārstāvniecībā. Ir darbi, ko veic uh, trojka, un tam nav nekādas leģitimitātes, lai gan par to runā šeit šajā parlamentā. Mums ir jādomā par parlamentārisma interese. Un šeit es gribētu par jauniešiem atbildēt. Uh, es jāatzīst, ka tiešām zem 40 gadiem jaunieši nav aktīvi, ļoti maz ir tādu programmu, un arī Francijā tas pats, un šeit ir starp paudzēm sadursme, un ir mums šie jaunieši, kuriem, kas ir pirms pensijas vecuma, 55 un vairāk. Un tad no otras puses ir jaunieši, jāsaka, jaunieši arī parlamentā ir minoritāte Jāsaka, ka mēs gribam, lai būtu klasiskā pārstāvniecība. Spānijas piemēra, kādā veidā iesaistīt, kādā veidā panākt šo mērķi. Protams, mums ir jādomā politiski. Uh, mums ir vesela jauniešu masa, kas grib uzņemties aktīvāku darbību un grib atgriezties pie uh, klasiskā modeļa, bet šeit ir arī konkurence, un pēc 10-15 gadiem mums būs cilvēki, kas mēģinās iznot šo citu modeli. Varētu izlemt, ka jaunieši ir politiskās, Eiropas politiskās mm, arēnas prioritāte, bet no otras puses ir arī jauniešu garantija Vācija, un, bet nevienmēr tā ir, piemēram, noteikti reģioni Francijā ir, kur ir tiešām liels grūtības un ir problēma ar rīcības ātrumu. Jaunieši ir kritiska grupa visā Eiropā, ne tikai tajās valstīs, kas vispār ir neaizsargāts principā. Un vēl ir arī šī te pārceļošana, teiksim, Spānijas jaunieši no Spānijas dodas uz. Uh, Vāciju, un šeit ir saistīts viss arī ar kompensācijām. Es arī personiski e, esmu ar šādu pieredzi. Jāņem vērā, ka jaunieši ir tādi tā kā savas nākotnes veidotāji, un šeit atkal ir konfidences jautājums, uzticības starp dažādiem grupējumiem, kreisie labie. Lūk, tāds ir risks un uzdevums, un Eiropas līmenī mēs par to diskutējam. Un ko mēs varam pretstatīt klasiskam politiskam spēkam, kas šobrīd nav priekšsēdētā kungs. E Jā, nobeigumā. Došu vārdu Kohmērinis kundzei. Viņas gala šie komentāri. Jā, paldies. Es vēlos iesākumā runāt par jaunatnes jautājumu. Es domāju, ka tas ir bezgalīga tēma, proti, ka šī brīža jaunatne nav pietiekami iesaistīta, ka viņiem īsti nevar uzticēties un tam līdzīgi. Ja jūs jautātu maniem vecākiem, tad jā, viņi teiktu to pašu par mani, un tagad es redzu savus bērnus, kas ir pusauģi, un es arī domāju, ka jā, viņi ir daudz nenobriedušāki un tam līdzīgi. Es domāju, ka visi pieaugušie lielā mērā tic tam, ka, jā, jaunieši ir kļuvuši savādāk, un viņiem nevar tik daudz uzticēties. Es nezinu, vai to var iztulkot angliski, bet jāsaka, ka jā, tas, ko mēs šodien uzskatām par briesmīgiem laikiem, nākotnē tiks uzskatīts par labo jauko pagātni. Tas vienmēr ir perspektīvas jautājums, ko mēs kurā brīdī uzskatām par šausmīgu un kas mums kurā brīdī šķiet, ka tā bija vienkārši brīnišķīga pagātne un brīnišķīgi laiki. Un šeit es vairāk vēlos runāt tieši par meiteņu izredzēm, ja jūs kā meitene, kā jauniete neredzat sevi kā potenciālu parlamentārieti, tad es domāju, būs ļoti grūti nodrošināt to, ka ir šī dzimuma līdztiesība un sabalansēta dzi, sabalansēt dzimuma pārstāvība parlamentos. Ja jūs esat līderis savā sabiedrībā, protams, jums ir jākalpo kā paraugam par valdību tātad savai sabiedrībai. Un ļoti bieži daudziem vēl šķiet dīvaini, ka tās ir arī sievietes, kas izstrādā likumus. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai jau mazas meitenes tiktu radinātas pie šīs domas, ka arī sievietes var būt parlamentārietes, var piedalīties politikā, izstrādāt likumus. ASV ir ļoti interesanta organizācija, kas strādā ar pusauģiem, ved viņus uz parlamentu, iepazīstina ar to, kā rakstīt runu, kā teikt uzrunu parlamentā, kā iegūt šo publisko finansējumu un tam līdzīgi. Es domāju, ka tas ir ļoti noderīgs darbs. Es ceru, ka arī sieviešu globālais šis fórums varētu uh, darboties līdzīgi. Tālāk, runājot par šo globālo parlamentāro darbu, jāsaka, ka izaicinājumi, ar kuriem mēs sastopamies, ir globāli, un to redz jebkurš iedzīvotājs, ja mēs skatāmies uz finanšu jautājumiem, uz vidas jautājumiem, tātad okeāniem, jūrām nav robežu, gaisam nav robežu, finanšu tirgiem nav robežu. Uh, un tam līdzīgi. Un mans beļģu kolēģis, es viņam jautāju par to, cik liels ir Beļģijas budžets, viņš teica, tie ir 100 miljārdi, ieskaitot arī pensijas. Ja mēs skatāmies uz tādu Vācijas uzņēmumu kā Daimler, uh, Kreislers, kam ir apgrozījums 150 miljārdi gadā, tad jautājums, kur ir tas līdzsvars, kur ir šī, šis balans, un tur es varu atbalstīt noteikti Džo Lainena iniciatīvu, ka ir nepieciešama arī globāla pārvaldība, ka mēs nevaram ļaut visu izlēmt tikai valdībām un diplomātiem, arī parlamentam ir jākontrolē šie procesi. Protams, ka tas nāks ar laiku, bet es domāju, ka parlamentiem ir ļoti skaidri jāsaka, ka jā, mēs vēlamies šo spēcīgāko parlamenta lomu. Un mēs vēlamies to arī globālā līmenī. Jā, paldies, Silvana. Jā, godātie kolēģi un kolēģis. Tagad mēs esam praktiski pabeiguši šo konferenci. Katra konference ir interesanta un tā noteikti kalpo kā iedvesmas avots. Un tāda bija arī šodienas konference. Diemžēl Karasa kungam ir bijis jādodas prom ātrāk, un es tad būšu tas, kas teiks nobeiguma vārdus. Es nevēlos nevienu provocēt, bet vēlos teikt, ka ANO šī te pamatdeklarācija sākas ar vārdiem mēs, pasaules tautas, pasaules iedzīvotāji. Un šobrīd mēs ar šiem vārdiem vairāk vai mazāk saprotam valdības, bet valdības nav pasaules tautas, tās nav, tie nav pasaules iedzīvotāji. Es domāju, ka tāda organizācija, kas pārstāv pasaules tautas, nevar sastāvēt tikai no šo valstu valdību pārstāvjiem, tā kā tas šobrīd ir ANO. Tur ir jābūt pārstāvētām gan šo tautu, valdībām, gan arī šo tautu parlamentiem. Un es domāju, ka tieši pie tā strādā arī tie kolēģi, kas šajā pēcpusdienas sesijā uzstājās. Es ambrīnoju viņu dedzību, domāju, ka viņi ir pelnījuši visu mūsu cieņu un respektu. Šodien mēs kopīgi diskutējām par globālās pārvaldības jautājumiem. Šī jautājuma ir kļuvuši aktuāli jau kādu laiku. Jāsaka, tas ir līdzīgi kā Versaļas kongresā. Arī toreiz tur tika runāts par konkrētām parādībām, kuras nav vairs iespējams ignorēt. Es domāju, ka viena no šādām parādībām ir tā, ka mūsu iedzīvotāji, mūsu pilsoņi, mūsu vēlētāji un jo īpaši mūsu jaunatne ir praktiski zaudējusi jebkādu uzticēšanos mums, parlamentiem, jo viņiem ir radies iespējas, droši vien arī pamatots, ka ne jau parlamenti ir tie, kas pieņem lēmumus. Lēmumus tagad pieņem finanšu institūcijas, bankas un tam līdzīgi. Un parlaments ir tikai zināms instruments, ar kā palīdzību tiek īstenot tā politika, ko diktē bankas. Kā lai cilvēkiem ir ticība parlamentiem? ja viņi ikdienā novēro kaut ko citu. Viņi redz, ka parlamenti nav spējīgi atrisināt tās problēmas, ar ko ikdienā sastopas iedzīvotāji. Un es domāju, ka to neviens nevar noliegt. Mēs diskutējam par valstu parlamentiem, par leģitimitāciju, par šo supranacionālo dimensiju. Un valstu parlamenti ir arī konstatējuši to, ka viņu kompetence ir samazinājusies, jo aizvien lielāku lomu spēlē reģionālie parlamenti, arī Eiropas parlaments, bet valstu parlamentam ir aizvien mazāk un mazāk kompetences. Es domāju, ka ir svarīgi apzināties šīs problēmas un arī šo situāciju. Jo šeit mēs redzam, ka plaisa starp mūsu vērtībām un to, kas notiek realitātē, kļūst aizvien lielāka un lielāka. Otrs mans komentārs manā nobeiguma runā būs tāds. Kāds šodien teica, ka Eiropas Savienības perspektīva kļūt par globālu spēlētāju ir tikai tad, ja mēs varam konsolidēt savus spēkus. Jā, jāsaka, ja mums neizdosies konsolidēt savus spēkus, tādā gadījumā to izdarīs citi, citas institūcijas. Viņi, viņi ir izcinās šos sociālos jautājumus, nodrošinās mieru un tam līdzīgi. Tieši tādēļ ir svarīgi, lai Eiropas Savienība nostiprinātu savas pozīcijas kā globāls spēlētājs, bet mēs redzam, cik tas ir sarežģīti, jo šobrīd tā ir finanšu institūti un bankas, kas pieņem lēmumus, un viņu interesēs absolūti nav, lai Eiropas Savienība stiprinātu savas pozīcijas kā globāls spēlētājs. Eiropas Savienība kā globāls spēlētājs viņiem būtu pirmkārtām jārūpējas par to, lai bankas un finanšu institūcijas darbotos caurskatāmību Tas bija tas, ko kādreiz nodrošināja valstis. Ir svarīgi kontrolēt bankas un finanšu institūcijas. Tas šobrīd ir ļoti nopietnas spēks, un viņi seko pilnīgi citām interesēm. Viņi seko tikai peļņai un ļoti šaurām ekonomiskām interesēm. Un tieši tādēļ mums ir svarīgi iestāties par demokrātiskām vērtībām. Jaunatnes ticība demokrātijai un politikai, arī Eiropas Savienībai, var tikt nodrošināta tikai tad, ja mēs spēsim reāli atgūt to leģitimitāti, proti reāli ietekmēt cilvēku likteņus, reāli atrisināt viņu problēmas. Un es domāju, ka šie jautājumi būs ļoti svarīgi arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas notiks pēc dažiem mēnešiem. Vakar es diskutēju ar Vācijas parlamenta deputātiem, un es ar viņiem saderēju, ka mums neizdosies sasnākt 40% vēlētāju aktivitāti. Es domāju, ka būs vismaz 15 dalību valstis, kur vēlētāju aktivitāte būs zemāk kā 30%. Vismaz tā rāda šī brīža aptaujas. Un Tas nozīmē to, ka tie, kas tiks ievēlēti nākamajā parlamentā, būs tie, kas būs ievēlēti savā ziņā ar mazākuma atbalstu, bet lems par vairākuma dzīvi. Es domāju, ka mēs nedrīkstam pievērt acis uz šādu faktu. Piemēram, Spānija šobrīd konstatē to, ka septiņi Coca-Colas uzņēmumi filiāles slēdz savu darbību Spānijā, atlaiž tūkstošiem darbinieku, neskatoties uz to, cik daudz, cik liela bija Coca-Colas kā uzņēmuma peļņa pagājušā gadā. Un tas ir pilnīgi nesaprotami iedzīvotājiem. Tas varbūt ir saprotams tikai šī uzņēmuma vadībai. Mūsu izaicinājums šobrīd ir tāds. Mums ir jāiestājas par demokrātiju un par institūciju parlaments, kāda tā ir bijusi vēsturiski Eiropā proti, ka arī mums ir līdzlemšanas tiesības par svarīgiem jautājumiem, un vēlos nobeigumā pastāstīt arī personīgu pieredzi. 37 gadus esmu deputāts, 15 gadus šeit Eiropas parlamentā, 22 gadus Spānijas parlamentā, un pirms 50 gadiem, kad mēs sākām veidot Spānijā demokrātiju, Es līdzīgi kā citi mani partijas biedri apbraukājām visus Spānijas reģionus un uzrunājām iedzīvotājus. Iepazīstinājām viņus ar sevi un ar mūsu kandidātiem, pilsētu mēru amatiem un tam līdzīgi. Un neviens toreiz neteica, nē, es atsakos, es nevēlētos to darīt, bet ja es šodien darītu to pašu un saku ārstam vai skolotājai, kādēļ jūs nevēlaties kandidēt? Un viņi skatās uz mani ar lielu neizpratni. Viņi saka, jā, es gribu būt šajā partijā, bet es negribu nekādā gadījumā kandidēt ne uz vienu amatu. Kādēļ? Es labi dzīvoju, man ir mana profesija, man ir mans darbs. Es nevēlos kandidēt. Un rezultāts ir tāds, ka mūsu kandidāti nav vairs tie labākie. Tie ir drīzāk partiju funkcionāri, kuri atrod partijā, jā, šo darbošanās sfēru, kas ir pietiekami labi apmaksāta un kas viņiem šķiet pievilcīga. Tāpat arī tie, kas kādreiz ir kandidējuši un tagad vairs nav iekļuvuši šajos kandidātu saraksties, vienam šādam cilvēkam es jautāju, un viņš man teica, jā, redz, 15 gadus man bija Mercedes, un katru dienu es varēju lasīt uz savas mājas sienas, kur bija rakstīts, tu esi zāglis. Un jāsaka, ka, jā, šobrīd situācija ir mainījusies, jo es esmu advokāts, man ir sava advokāta praksa, man ir tas pats Mercedes bet cilvēki pret mani izturas ar cieņu. Tad, kad es biju politiķis un man bija Mercedes, cilvēki izturējās pret mani ar necieņu. Un tā ir realitāte šodienas sabiedrībā. Jā, mēs vienmēr esam cīnījušies pret vārda brīvību, bet mēs šobrīd redzam, ka daudzi arī masu mēdīji atrodas to cilvēku rokās, kas nevēlas, lai Eiropas Savienība būtu globāls spēlētājs, lai būtu spēcīgs vēlētājs. Un šie masu mēdīji ļoti ietekmē arī politiķa tēlu. Politiķa tēls ir degradēts līdz pēdējam. Un līdz ar to viņi izdara lāča pakalpojumu demokrātijai. Es saprotu, ka brīvi masu mēdīji ir ļoti svarīgi tas arī ir viens no demokrātijas pamatiem. Un ar to vēlos arī beigt. Lielas paldies visiem par dalību. Ceru, ka mēs varēsim arī turpmāk diskutēt par visiem šiem jautājumiem un kopīgi darboties, lai izglābtu demokrātiju, politiku un, protams, arī kopīgo Eiropas projektu. Jo tas ir ļoti nozīmīgs un šobrīd apdraudēts. Paldies!